Bene, kolēģi, possiamo... Non funziona? Kolēģi, mēs varam uzsākt, eh, sākt darbu. Mani visi dzird, dārgie kolēģi, ieņemiet vietas. Tāpēc, ka saskaņā ar eh, pāredzēto darba kārtību mēs ķersimies pie balsojuma, dārgie kolēģi. Mēs pārējām pie balsojuma. Eh, tas ir ziņojums par Eiropas Savienības attiecībām ar Persijas līci. Un lūdzu, ievietojiet savu balsošanas karti balsošanas iekārtā, ieņemiet vietas, mums nav pārāk daudz laika, mums ir daudzi grūti un gari balsojumi. Lūdzu, ieņemiet vietas labi ātri. Jo Darba kārtība ir jāpabeidz izskatīt, darba kārtība ir piesātināta, tāpēc eh, visi kolēģi beidzot ir ieņēmuši vietas, un mēs varam sākt balsojumu. Pirmais ziņojums, kas ir Bodīsas mūsu vicepriekšsēdētājs ziņojums, sākam ar pirmo punktu 21. grozījumu par. Pret. Atturas. Noraidīts. 22. par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 pret atturas noraidīts. Kompromiss numur 7 par pret atturas pieņemts. 55. par pret atturas noraidīts. Desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. 57. grozījums par pret atturas noraidīts. Astotais kompromiss par pret atturas noraidīts. 59. grozījums par pret, pret atturas noraidīts. 61. par pret atturas pieņemts. 62. par pret atturas noraidīts.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 atturas pieņemts. Devītais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 69 par, pret, atturas pieņemts. 71 par, pret, atturas pieņemts. 72 par, pret, atturas pieņemts. 6 par, pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. 11. grozījums par pret atturas pieņemts. 13. par pret atturas noraidīts. 12. par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 14. par pret atturas nav skaidrs. Balsojam elektroniski lai kontrolētu 14. grozījumu. Sākam balsot. Par 14. Beidzam balsot. Trīs nav nobalsojuši, bet beidzam balsot. 33 par 30 pret. Atvainojiet, man nav balsošanas kartes, bet es gribēju balsot pār. Tātad 34, 30. Pieņemts 17. par. Pret. Atturas pieņemts. 18. par. Pret. Atturas pieņemts. 19. par. Pret. Atturas pieņemts. 20. par. Pret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 pret atturas pieņemts. Piektais par pret atturas pieņemts. Tālāk atzinumi. ITRE komitejas atzinumi. Sākam ar otro par pret atturas pieņemts. Trešais par pret. E, atturas pieņemts. Itre 4. Neatvainojiet. Mums tiek piedāvāts balsot blokā no 5. līdz 9. Vai kāds iebilst pret balsojumu blokā? Neiebilst. Tātad balsojam no 5. līdz 9. blokā par. Pret. Atturas pieņemts. Ja piekrītat. Mēs tieši tāpat varam darīt no 11. līdz 14. Vai esat pret balsojumu blokā? Nē, esat tādā gadījumā par, pret, atturas, pieņemts. 16. par, pret, atturas, pieņemts. Galīgais elektroniskais balsojums. Sākam balsot. votanti, 68 skēdi. 68 balsotāji, 63 pār, 3 pret, 2 atturas, apsveicam referentu ļoti liels vairākums panākts. Un nākamais balsojums ir rezolūcijas priekšlikums par Melnkalnas integrācijas procesu Eiropas Savienībā. Tānoka kungs ir referents, pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Mutisks grozījums numur divi par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts atturas noraidīts. Trešais par pret atturas noraidīts. Ceturtais par pret atturas pieņemts. Piektais par. Tiek pieprasīts pārbaudīt elektroniski ceturto sākam balsot. 68 balsotāji, 61 pār, 6 pret, neviens nav atturējies. Piektais par. Astenuti respintos. Pret atturas noraidīts. Sastais par. Pret atturas pieņemts. Kompromiss numur viens par. Pret atturas pieņemts. Uh, otrais par pret atturas pieņemts. 13. par pret atturas pieņemts. 14. par pret atturas nav skaidrs. 14. elektroniskais balsojums pārbaudām. Sākam balsot. 68 nobalsojuši, 66 atvainojiet. 40, 48 pret noraidīts. Lūdzu, celiet rokas. 15. par pret. Atturas pieņemts. 16. par pret. Atturas pieņemts. Kompromiss numur 2 par pret. Atturas pieņemts. 25. par pret. Nav skaidrs rezultāts. Pārbaudām elektroniski 25. Schede, 67 votanti, qualcuno non vota. Šķiet, ka mm, daži nebalso. Beidzam balsot. 29 ir pret, 38 ir pār pieņemts. 26. pār pret atturas pieņemts. 27. par pret atturas pieņemts. 28. izņemts, 29. ar motisku grozījumu par pret atturas pieņemts. 30. par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 3 par pret atturas pieņemts. 34. par pret atturas pieņemts. 35. par, pret, atturas pieņemts. 36. par, pret, nav skaidrs rezultāts. Pārbaudām elektroniski 36. 70 schede inserite, 64 votanti, qualche distratto collega non vota, chiudiamo. Atsevišķi kolēģi nav nobalsojuši. Beidzam balsot. 29 pret, 38 par pieņems. 37. grozījums par pret. Atturas pieņemts. 38. par pret. Atturas pieņemts. 39. par pret. Atturas noraidīts. 40. divās daļās pirmā daļa par pret atturas noraidīts. Man šķiet, otrā daļa kontrolējam. Vispirms mēs kontrolējam pirmo daļu 40. sākam balsot. Pirmā daļa. Sākam balsot. Pirmā daļa 40. grozījumā. Atsevišķi kolēģi ir ļoti izklaidīgi. Beidzam balsot. 38 pār 29 pret pieņemts. Otrā daļa. 40. grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss. Par pret atturas pieņemts. 46. par pret atturas pieņemts. Pārējām pie trešā mutiskā grozījuma. Par pret atturas 47. par pret atturas pieņemts. Ceturtais mutiskais grozījums par pret atturas. Nav skaidrs, balsojam elektroniski, pārbaudām. Ceturtais mutiskais grozījums, sākam balsot. 31 no 36. 64 nobalsojuši, 30 pār 31 pret noraidīts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. Sastais kompromiss par pret atturas pieņemts. 58 par pret atturas pieņemts. 59 par pret atturas noraidīts. 60 Tais par, pret, atturas pieņemts. Septītais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 68. par, pret, atturas pieņemts. 67. par, pret, atturas pieņemts. 68. par, pret, atturas pieņemts. 69. divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret. Nav skaidrs rezultāts, otrā daļa. 69. grozījumā sākam balsot. settantadue schede, 69 votanti, chiusa la votazione. 69 nobalsojuši, beidzam balsot. 36 par, 33 pret pieņemts. 8. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 73 par, pret, šķiet pieņemts, nav skaidrs īsti, sākam balsot elektroniski par 73. ar motisku grozījumu. 59. Sì. Allora, il 73, eh? votiamo il 73. grozījums. Ar motisku grozījumu. Beidzam balsot. Trīsdesmit četri pār, trīsdesmit divi pret pieņemts, septīdesmit ceturtais tālāk. Par, pret, atturas, pieņemts. Septīdesmit piektais par, pret, atturas, pieņemts. Septīdesmit sastais par, pret, pārbaudām elektroniski par 76. Sākam balsot. Četri kolēģi nebalso, beidzam balsot. Tagad divi, viens. Kā arī nebūtu. 36 pār, 30 pret pieņemts. Apsvērums A, pirmais grozījums par pretsaturas noraidīts. Mutiskais grozījums numur 5 par pretaturas pieņemts. Tālāk elektroniskais gala balsojums sākam balsot. po', eh, se, se il voto finale riusciamo ad avere il plenum di voto. <laughs> no. Sì, sì, sempre due colleghi. Tātad eh, galīgajā balsojumā ir visi nobalsojuši, beidzam balsot, 62 par 3 pret 3 atturējušies, apsveicām referentu ļoti liels vairākums. Līdz šim viss noritēja gludi, un Tagad mums ir viss grūtākais balsojums, kritiskais balsojums. Tāpēc izturēsimies ļoti rūpīgi, kārtīgi celiet rokas. Roitens kundze, vēlaties izteikties? Um, thank you, um, thank you. Paldies, priekšsādātāja kungs. Priekšsādātāja. Priekšsādātāja kungs, šogad uh, ir svarīgāk kā jebkad lai mēs mūsu viedokli e, prezentējam tā līdzsvaroti. Jo Turcijā tuvojas vēlēšanas, un tāpēc gribētu vēlreiz uzsvērt, ka ne tikai no referentes viedokļa, bet arī no tautas partijas viedokļa mēs e, izdarījām visu, lai šo uh, ziņojumu veidot līdzsvarotu. Runājot par eh, dalības stratēģiju, tāpēc arī esmu 250. Um, eh, grozījumu eh, esmu saņēmusi pie, piekrišanu, ka to var atsaukt. Tāpēc gribētu lūgt kolēģus uh, vēlreiz apskatīt 6, 7, 12 un 13 grozījumu, arī 313 grozījumu attiecībā uz integrācijas kapacitāti. Un tātad uz integrācijas kapacitāti es gribētu vēlreiz vērst uzmanību, visu uzmanību šeit, ka apsvērumos A, B un C Eh, es ceru, ka visi izrādīs labo grību atsaukt 250. Eh, tātad ņemt vērā šo te atsaukto 250. grozījumu vērā un to pašu attiecībā uz 6, 7, 12, 13 un 313. Un ja nē, tad eh, vismaz balso, balsos pret. Va bene, allora eh, ringrazio. Labi. Paldies referentei. Hauit kungs. No morning, so... Šorīt mums nav diskusija, tātad mēs tikai par procedūru runājam. Es gribu apstiprināt eh, tautas partijas teikto, ka mēs atsaucam 250. grozījumu. Es eh, skatos, vai Pārīs tāda kompromisā mēs atsauksim sociālistu un demokrātu grupai numur 6 un zaļajiem. Mūsu grupa balsos pret to, un tā mēs vienojāmies ar referenti. Pie citiem grozījumiem nav nekādu, eh, nekas savādāks nav nolemts, un kompromisi bijuši ļoti sāpīgi. Paldies. Broka kungs, vai jūs arī gribētu izteikties par to lūdzu? Priekšsēdētāja kungs, es gribētu pateikties Omen Roitenes kundzei par to, ka viņi ir izteikuši šo priekšlikumu. Nu, redzu, ka Hovita kungs arī ir nedaudz piekāpies, tas ir saprātīgi, bet man nav tomēr iespējas, ka tas eh, um, aptver visu Omen Roitenes kundzes priekšlikumu, un tādējādi mēs nonākam sarežģītā situācijā. Uh, un plenārsēdē varētu būt tā, ka svarīgā jautājumā būs konfrontācija, un es nezinu, vai tas uh, varētu uh, novest pie tā, ka mēs atkal sākam sarunas. Tas nozīmē, ka Turcijas uh, iestājas uh, atbalstītājiem vajadzētu paturēt prātā, ka tad nebūs tādas uh, pavēršanas iespējas, un tas var novest pie uh, Eh, sarežģītiem, eh, sarežģītas situācijas un var kavēt iestāšanās sarunas. Eh, qualche osservazione, rimaniamo fis, fissi alle indicazioni di prima. Me il 6 si rit... Tātad. Sastais tiek atsaukts, pārējie paliek. Tas ir tas, kas tikko tika teikts. Referente saglabā savu viedokli 250. atsaukt, tātad svītrot. Un uh, pat, ja pārējie visi citi uh, grozījumi netiek atsaukti, par kuriem viņi sākotnēji runāja, Rūdz Omenroitens kundze, priekšsādātāja kungs. Tagad runājot par iepriekšējo vienošanos, uh, mums bija vienošanās starp politiskajām grupām, uh, ja, nepiekrī, ja netiek ievērot šī varāšanās, mēs nevaram atsaukt 250. grozījumu. Vajadzētu cienīt deputātus, izrādīt cieņam starp grupām. Es cienu šos noteikums, un ja mūsu, ja mans kolēģis rīkojas pēc labas gribas, un mēs visi atzīstam, ka šis jautājums ir ļoti grūts un delikāts, tad Es gribētu, lai Broka kungs, kur es cienu, viņam, protams, ir cits viedoklis par integrācijas kapacitāti, bet mēs nedrīkstām, e, nevaram kompromisos pārveidot panāktās vienošanās. Vienošanās starp grupām, kas panākta vakar, bija par 256 6 un 7, bet e, Roitens kundze ir e, pievienojis tagad vēl citus. Uh, bet lūdzu nesagrauziet to, kas, eh, par ko mēs esam vienojušies. Ja mums ir jāpanāk vienprātība, tad mums ir ar lielu pārākumu eh, jādod ziņa Turcijai. Un šī pēdējā brīža kaut kādas izmaiņas neko mums nepalīdz. Devoli Broka. Broka kungs, lūdzu. Priekšsādātāja kungs. Integrācijas kapacitāte ir uh, parlamenta lēmums, un uh, ja sociālisti grib, ka integrācijas kapacitāte netiek uzskatīta par kritēriju Turcijas iestājai, tad par to ir sabie, publiski jādebatē, un es labprāt par to varu debatēt. Un tāpēc ir pareizi, ka 250. netiek atsaukts. Uh, Ir žēl, ka šis uh, mēģinājums pēdējā brīdī vienoties uh, ir radījis sarežģījumus, bet nu tad jābalso tā kā jābalso. Plenārsētā tad redzēsim. Um, mēs pieņēmām lēmumu, ka integrācijas kapacitāte ir uh, kritērijs, un tagad sociālisti atkāpjas no līdzšanējā konsensa parlamentā. Yes, Jā, priekšsādātāja kungs, sākām man Roitens kungs. Uh, Es eh, vienmēr turu solījumus, bet vakar es jau pateicu kolēģiem, ka 12. un 13. grozījums ir ļoti būtiski mums. Tas bija pirmkārt. Otrakārt, vakar vakarā es nevarēju atsaukt 250. grozījumu, jo tas kurš e, iesniedz šo grozījumu, nepiekrita. Šorīt es ar e, Vlasto kundzi grozījuma autori e, radu vienošanos par tā atsaukšanu, un par 12 un 13 arī tiek balsots par. Bet vakar es jau teicu saviem sociālistu kolēģiem, ka Tautas partijas grupa balsos pret 250. Tātad, ja šeit parlamentā ir kāds, kurš saka, ka es neievēroju vienošanās, tad viņam nav taisnība. Uh, Es tiešām gribēju šādas detalizētas vienošanās un tās arī ievēroju. Havita kungs, lūdzu. Eh, Madame Vlasto, qui est l'auteur de l'amendement 250. Vlasto kundze, kura ir 250. Eh, grozījuma autore, bet viņa nav šeit klāt, viņa teica, ka viņa eh, tiešām tikās ar Omen Roitens kundzi un piekrīt, ka tiek atsaugs 250. grozījums. Hāvit kungs, lūdzu. Uh, to... Lai būtu labākas attīst, uh, attiecības, uh, Roitens kundzei pateicos, jo viņa ļoti labi paskaidroja savu nostāju un viņa paskaidroja, kādas atšķiras no vakardienas. Un mēs esam vienojušies pie tā, mēs arī paliksim ja mēs uh, atsaucam 250, tad 6 un 7 mēs balsosim par. Uh, bet mums eh, vēl, protams, ir balsojums jāgaida plenērā, un es domāju, ka tas, ko nu pats sacīja Roitenis kundze, eh, kliedē manas bāžas par šo faktu sagrozīšanu. Paldies. Labi, allora, <clears throat> con queste precisazioni. Labi, pēc šiem skaidrojumiem. Tad eh, balsosim par visu, jo 250. tagad netiek atsaukts, jo pārējie grozījumi arī netiek atsaukti. Tad tagad vienkārši balsosim par visu pēc kārtas, par visiem grozījumiem, kas ir iesniegti. Sāksim ar 23. Par, pret, atturas, noraidīts. 22. par, pret, atturas, noraidīts. 24. par,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 pieņemts. 51. par, pret, atturas, noraidīts. Trešais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 54. nē. Piecdesmit septītais. Divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, Es domāju, ka noraidīts, bet neesmu pārliecināts. Pārbaudīsim. Pirmā daļa 57. grozījumā. Sākam balsot. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. 36 pār, 33 pret, pieņēmts. Tagad otrā daļa 57. par, pret, Nu, līdzīgs rezultāts, bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par otro daļu 57. Ir vienmēr kāds, kas nebalso, bet nu labi. Beidzam balsot. 35 par, 32 pret. Um, pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 66 par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 Beidzam balsot. Ā, 35 ir pret, 34 par, noraidīts. 69 par, pret, atturas, noraidīts. 5. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 71 par, pret, atturas, noraidīts. Bet neesmu pārliecināts. 71. pārbaudīsim elektroniski. Balsojam. 7. Beidzam balsot. Tātad beidzam balsot. Četrdesmit deviņi ir pret, divdesmit viens par. Tad, kad jūs cēlāt rokas, to nevarēja redzēt, bet noraidīts. Tagad septiņdesmit ceturtais par. Septiņdesmit ceturtais par pret, atturas, pieņemts. Sestais kompromiss. Labi, nobalsosim vēlreiz elektroniski par 74. Sākam balsot. <coughs> Eh, chiusa la votazione. No, beidzam balsot. 40 pret 30 pieņemts. Tagad sastais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 76. par, pret, atturas, noraidīts. 77. par, pret, pieņemts, man liekas, bet, nu, pārbaudīsim elektroniski. 77. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. 36 par, 33 pret, pieņemts. 78. divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. 7. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 8. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 9. kompromiss par, pret, pret atturas pieņemts. 85. par pret atturas nebija īsti skaidrs. Tātad 85. balsojam elektroniski. C'è un errore nella nostra procedura di voto. Eh, non dobbiamo votare. Tātad eh, šeit ir eh, kļūda. Par 85. mums nemaz nav jābalso, jo 78. tika pieņemts. Tad 86. ir atsaukts, tad tagad 87. grozījums. Vai kāds grib izteikties? Flotras kundze, lūdzu. Oui, ben, en fait, effectivement, Tik tiešām balsojuma sarakstā ir norādīts, ja mēs pieņemam 68, e, tad e, otrs atkrīt, tāpēc es aicinu balsot par 87. šobrīd. If, if 78. Jā, 78. sēdes lāga. Jā. It's the congress. I just, I just got... Es nu pat saņēmu jaunu informāciju. Pēc manām domām tas nebija savietojams, bet es redzu baumas klīst eh, Turcija, kas varētu novest Eh, ka varētu notikt izmeklēšana par slepkavību, un tad balsosim par to. Vēl es gribu aicināt manus cilvēkus balsot par. Labi, tad eh, ar šo jauno informāciju tad ir vienkāršāk balsot un izlemt par eh, šo savietojumiem. Vienkārši balsosim par 85. par. Paldies, Omenroitens kundze. Pret? Šķiet, ka pieņemts. Labi. 86. ir atsaukts. 87. par? Pret? Atturas pieņemts. 88. par? Pret? Atturas noraidīts. 89. par? Pret? Atturas noraidīts. 10. kompromiss par? Lūdzu, Havita kungs. Par desmito kompromisu sekretariātām tas ir, bet tur ir drukas kļūda. Mēs vienājāmies e, vārdi Indisērija būs trešajā rindiņā. Tātad 2010. gadā e, šajā jomā nekādas reformas netika veikts. Tāds ir teikums. Dabīni, dakordu. E, nu, labi, Tas eh, šo situāciju padara skaidrāku. Es domāju, ka neviens pret to nevar iebilst. Tad tagad desmitais kompromiss ar šo precizējumu. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 93. par. Pret. Atturas noraidīts. 94. ir atsaukts. 96. par. Nevis pirms 95. Jo 94. jau netika pieņemts. Voted, but... Mums par to ir jābalso. Tad 95. par, pret, atturas, noraidīts. 98. par, pret, atturas, noraidīts. 97. par, pret. Nav skaidrs īsti. 97. Sākam balsot elektroniski. 97. Par 97. Beidzam balsot. Skaidri noraidīts. 98. par, pret, atturas noraidīts. 99. par, pret, atturas noraidīts. 100. par, pret, atturas noraidīts. 11. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 107. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 12. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 114. par. Neliels pārtraukums. Bene, 114 non si vota perché è stato approvato il 50. Tātad par 114. nav jābalso, jo 50. tika pieņemts. Tagad 13. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Ventidue, 122 voti. 122. grozījums. Nē? Referente lūdzu. Priekšēdētāji, sākotnējā balsošanas sarakstā bija kļūdu. Un es vēlreiz uzsveru, ka mēs balsojam pret 109. E, Tas atkrīt, jā, nu labi. No, no, bet, bet. Par 119. es atvainojos. Sì, sì, <laughs> era così. 122 voti favorevoli, voti contrari. Contrasti, astenuti, respinto. Pret atturas noraidīts. 14. kompromiss par. Favorevoli al compromesso 14. Tātad kurš ir par 14. kompromisu? Nu jā, labi. Balsosim elektroniski par 122. Kāds lūdzu, lai tāds balsojums notiktu. Sākam balsot. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. 34 par, 33 pret. Pieņemts.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 Chiusa la votazione. Beidzam balsot par 130. Beidzam balsot. 37, 32. 32 par, 37 pret, noraidīts. Tagad pāriesim pie. Simt trīsdesmit pirmā par, pret, atturas Nebija īsti skaidrs. Tātad 131. grozījums pārbaudām elektroniski. Ci sono sei colleghi che non votano. Seši kolēģi nebalso. 131. grozījums. Jūs negribat balsot? No nu labi, beidzam balsot. 48 pret, 18 pār, noraidīts. 15. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 137. par, pret, atturas noraidīts. 138. par, pret, atturas noraidīts. 16. kompromiss par, pret, Atturas pieņemts. 145. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 17. kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. 146. grozījums par pret atturas noraidīts. 147. par pret atturas noraidīts. Simtu piecdesmitais par pret atturas noraidīts. 151. par pret atturas noraidīts. 152. Par? Pret? Nav skaidrs. Šķiet, ka jūs esat noguruši, bet, nu, pārbaudīsim 152. Sākam balsot. Chiusa la votazione su... Beidzam balsot. 36 pār 32 pret pieņemts. 153 pār pret atturas pieņemts. 154 ir atsaukt, 155 pār pret atturas. Nav īsti skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski 155. grozījumu. Bene. Chiusa la votazione. 31. Beidzam balsot. 37 pār 31 pret pieņēmts. 157. par to nav jābalso. 158. par pret atturas noraidīts. 159. par pret atturas noraidīts. 160. par, pret, atturas noraidīts. 161. par, pret, atturas. Man šķiet, ka noraidīts, bet neesmu pārliecināts. Balsosim elektroniski par 161. grozījumu. 161. Chiudiamo la votazione. Beidzam balsot. Noraidīts. 162. par, pret, atturas, noraidīts. 18. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 164. par, pret, atturas, noraidīts. 166. par, pret, atturas noraidīts. 169. par, pret, atturas noraidīts. 170. par, pret, atturas noraidīts. 171. par. Nu labi, pārbaudīsim 170. sākam balsot. Beidzam balsot, nē, sākam balsot, balsojam vēl par 170. Beidzam balsot, 37 pār 32 pret, pieņemts. 171 pār, pret, atturas, noraidīts. 172 pār pret atturas pieņemts. 173. par pret atturas pieņemts. 174. par pret atturas noraidīts. 175. ir atsaukts. Nē, tomēr mēs pārbaudīsim 174. elektroniski. Man ir telepātiski saikne ar Hovita kungu, un viņš grib to pārbaudīt, lai gan viņš pats to nemaz nepateica. Viens sociālists ir par daudz. Lūdzu, izņemiet kartīti viens. Datori nekādas kļūdas nepieļauj. Tātad beidzam balsot 39 pret 25 pār 4 atturus noraidīts. 176 par pret atturus noraidīts. 19. kompromiss par pret atturus pieņemts. 181. par pret atturus noraidīts.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 noraidīts 193 pār, pret atturas noraidīts 194 pār, pret atturas šķiet, ka bija pieņemts. Pārbaudīsim tomēr elektroniski. 194. grozījums. Beidzam balsot. 38 pret 26 pieņemts. Mani nu pat e, informēja, ka mums jābalso par 189 un 190, jo tie saskana ar 19. kompromisu, kur mēs pieņēmām. 189 pār, pret atturas noraidīts, 190 pār, pret atturas Noraidīts. 194. Es atvainojos, to mēs jau nobalsojam. 197. Kurš par? Pret? Atturas? Nezinu gan, kā tur bija. Balsojam elektroniski. 100, 197. La votazione sul 190. Beidzam balsot. 51 pret 14. Pieņemts 198 par. 198. lūdzu parādu paceliet rokas pret, atturas pieņemts. 199 par Gribat pārbaudīt 198. labi. Balsojam elektroniski par 198. 198. Chiusa la votazione elettronica. Beidzam balsot. Trīsdesmit astoņi pār, divdesmit deviņi pret, pieņemts. 199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 pret atturas noraidīts. 205. par pret atturas noraidīts. 207. ir atsaukts, tātad 203. par pret atturas noraidīts. 211 par pret 203. Gribam pārbaudīt labi. Sākam balsot. <laughs> Chiusa la votazione. Beidzam balsot 14 pret 52. Noraidīts. 211 par. Pret atturas noraidīts. 216 par, pret, atturas noraidīts. 218 par, pret, atturas noraidīts. 219 par. Es atvainojos. Mēs noraidījām 208, tātad 200. 17. tagad balsojam par, pret atturas noraidīts. 220 par, pret atturas noraidīts. 219 par, pret atturas noraidīts. 221 par, pret atturas noraidīts. 222 par, pret atturas noraidīts. 200 Gribam pārbaudīt 222. Chiusa la votazione elettronica. Beidzam balsot 21 pār 45 pret noraidīts. 223 par pret atturas noraidīts. 224 par pret atturas noraidīts. 226 par pret atturas pieņemts. 230 par pret atturas. Šķiet, ka ir noraidīts. Varam pārbaudīt elektroniski. Tātad balsojam elektroniski par 230. Beidzam balsot. 30 pret 31 noraidīts. 231 par pret atturas noraidīts. 232 kurš par pret atturas noraidīts. 233 par pret atturas noraidīts. 234 par. Pret atturas noraidīts. 235 par. Pret atturas noraidīts. 236 par. Pret atturas pieņemts. 237 atkrīt, 238 par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 pret noraidīts. 244 par pret atturas noraidīts. 245 par pret atturas noraidīts. 246 par pret atturas noraidīts. 247 tas ir atsaukts. 248, kurš par pret atturas noraidīts, 249 par pret atturas noraidīts. Un leģendārais 250, kurš par pret atturas noraidīts. O, tad tas bija tomēr atsaukts. Vai jūs gribat ko sa sacīt? ik aangekondigd. Daarvan had ik aangekondigd dat we het zouden willen intrekken. Par 250. To mēs gribējām to atsaukt. Ja, sociālisti ir pārdomājuši par 12. un 13. par integrācijas kapacitāti, tātad mēs esam to atsaukuši. Paturiet to prātā, kad mēs runāsim par 12, 13 un 313. Honorevole Auvits. Hovita kungs. Es dzirdēju, e, ka es gribu atzīmēt protokolā, kad šis grozījums tika atsaukts jo mēs pieturēsimies pie vakardienas panāktās eh, vienošanās, bet vajag, lai jūs priekšsādātāji to apstiprinātu. Būsim, tiksim skaidrībā, tā ir jauna vienošanās. Vakar es nepiekritu atsaukšanai, jo man nebija mm, piekrišanas. Un kā labs uh, žests no manas puses, to atsaucu pēc sarunām ar Blasto kundzi. Uh, un es to atsaucu, bet es gribu, lai jūs arī paturētu iepriekšējos formulējumus. Tas nozīmē, ka es vēlreiz jūs lūdzu atsaukt vai vismaz balsot pretī, pret 12, 13 un 313 grozījumu. Eh, Labi, mēs saprotam jūsu nostāju, bet mm, faktiski mums visiem ir jāzina. Vai referente grib atsaukt 250. vai atsaukt to tikai tad, ja sociālisti atsakās no 12. un 13. Man vajadzīgs skaidrojums no tā, vai jūs atsaucat 250 bez nosacījumiem, e, un jūs lūdzat sociālistiem atteikties no 12, 13 bet ja tas nav noteikums jums, lai jūs atsaukt 205, tur nav nekādu noteikumu. Bet es ceru. Labi, saka priekšsēdētājs. Par 250. mēs nebalsosim tagad par 251. par pret atturas noraidīts. 252 par pret atturas noraidīts 253 par pret atturas noraidīts 254 par pret atturas noraidīts 255 par pret atturas noraidīts 256 par pret atturas noraidīts Mm, pieņemts, 257 ir atsaukts, 258 par pret atturas noraidīts, 259 par pret atturas noraidīts, 260 par to mēs nebalsojam. 261 par pret atturas noraidīts 262 par pret atturas noraidīts 263. Tad pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Un nu, mēs pārbaudīsim elektroniski pēdējo balsojumu, tātad otrā daļa 263. Chiusa la votazione. Beidzam balsot pār 32, pret 36, noraidīts. 264 par, pret atturas, noraidīts. 21. kompromiss par, pret atturas, noraidīts pieņemts 270. Kurš par? Pret atturas noraidīts 266 par pret atturas noraidīts 269 par pret atturas noraidīts 271 par pret atturas noraidīts 272. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Divsimt septiņdesmit seši par pret atturas. Man liekas, ka bija pieņemts, bet neesmu pārliecināts, tāpēc balsosim elektroniski. 272. Beidzam balsot. 31 pret 37 noraidīts. 277 par. Pret. Atturas. Tāpat kā iepriekš noraidīts. 278 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 279 par. Pret. Atturas. Noraidīts.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 pret atturas noraidīts 285 par pret atturas noraidīts 290 par pret atturas pieņemts 291 par pret atturas noraidīts Šķiet, ka noraidīts, bet neesmu pārliecināts, tāpēc sāksim balsot elektroniski par 291. Cinque colleghi non votano, chiusa la votazione. Pieci kolēģi nav balsojuši, bet, nu, 21 plū, pār 41 pret noraidīts, 292 kas par pret atturas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 noraidīts 297 par pret atturas noraidīts 298 par pret atturas noraidīts, pieņemts, atvainojos. 300 par pret atturas noraidīts. 301 par pret atturas noraidīts noraidīts 302 par pret atturas noraidīts 303 par pret atturas noraidīts 304 par pret atturas noraidīts 305 par pārbaudām 304 elektroniski.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 pret atturas noraidīts. 309. par. Labi, pārbaudām 308. elektroniski sākam balsot. Trūks deviņu balsu. Piecu trūks tagad. Daži laikam ir iemiguši. Pār 16 pret 50. Tā tad noraidīts. 309. pār pret atturas noraidīts. 310 pār pret atturas noraidīts. 311 un 312 pār tie ir identiski noraidīts. 313 pār pret. Nav skaidrs. Balsosim par 313. elektroniski. Tas bija viens no pretrunīgajiem grozījumiem mūsu vienošanā. Divi vēl nav nobalsojuši, bet es slēdzu balsošanu par 25, 37 pret, tā tad noraidīts. 314 par, pret, atturas, noraidīts. 315 par, pret, atturas, pieņemts. 7. par, eh, par pret, atturas, noraidīts. 6. par, Sestais ir atsaukts. Labi, tātad par astoto par pret atturas noraidīts. Devītais pār pret atturas noraidīts. Desmitais pār pret atturas noraidīts. Vienpadsmitais par pret atturas noraidīts. Divpadsmitais par pret atturas noraidīts. 13. pār pret atturas noraidīts. 14. Par to mēs balsosim. Pār pret nezinu gan. Tomēr mēs pārbaudīsim elektroniski 14. grozījumu. Ah, sei colleghi che non votano. Seši nav nobalsojuši, seši deputāti. Slēdzam balsošanu par 19 pret 47, tātad noraidīts 15 par pret atturas noraidīts 16, 16 par pret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 pret atturus šķiet, ka bija pieņemts. Tā, tādā gadījumā trešais atkrīt par čet, ceturto, kurš pār pret atturus pieņemts. Un beidzamais, beidzamais elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Es varbūt gribētu to vēlreiz dzirdēt, bet eh, kritiskajos punktos mēs tagad esam nonākuši pie tā, ko mēs, kolēģi, eh, pieņemam kā kompromisu, un par to esmu ļoti pateicīga. Un es ceru, ka tagad arī sociālistu grupa ir iemācījusies, ka ir jāturās pie kompromisiem. Man vienmēr ir bijis liels prieks ar Svobodas kungu sadarboties, Tāpēc mēs to pilnībā atbalstām. Ringrazio, ringrazio l'onorevole Amaroitene per avere presiedu. Paldies, Ruitenes kundzei, par šo atbalstu, par to, ka jūs tā sveicāt mūs par šo beidzamo balsojumu. Tātad mēs beidzam balsot pār 51 pret, pret, 5 pret un 3 atturas. Tātad jūsu ziņojums ir pieņemts. Robielcu kungs. Priekšsēdētāji, pirms daudziem gadiem es sapratu tādu mācību, ka kompromisi ir jāciena un jāsaka patiesība par šādiem kompromisiem. Tas, ko mēs tagad panācām šo kompromisu, tas ir jāievēro. Uh, Es eh, saprotu, ka Roitēns kundze mūs apstiprināja tikai to kompromisu, kuru mums vajadzēja jau mm, a priori vajadzēja ievērot. Paldies! Es lūkšu Bodisa kungu pārņemt eh, sanāksmes vadību. wordt geheim. Uh, nu poursuivons la séance. Turpināsim sanāksmi, kolēģi. Point sur uh, la résolution. Tagad uh, punkts par uh, priekšlikumu rezolūciju par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas republiku, jeb FAIRAM 2010. gada progresa ziņojumu. Uh, situācija nedaudz nesen bija ļoti satraucošajā valstī, jo tika pieņemts lēmums no opozīcijas partiju puses boikotēt parlamenta darbu. Tagad dodu vārdu referentam Tālerkungam, lai viņš mums stāstītu priekš, stādīt priekšā galvenos punktus savā rezolūcijā. Hvala lepa, gospod predsedujoč. Paldies, priekšsādātāji. Dargie kolēģi! Ļaujiet uh, man pēc šīs ļoti interesantā balsojuma par vienu kandidātu valstu par Turciju un arī par Horvātiju stādīt jums priekšā rezolūciju par nākamo kandidātu valsti dalībai Eiropas Savienībā, proti par Fairom, ja bija šodien Slavijas Republika Maķedonija. Šodien uh, ir uh, tiešām laba sēde, kad par to runāt, jo runāsim arī par Īslandi kā par kandidātu valsti. Uh, ja mēs runājam par simboliem politikā, tad cerams, ka šī labā sabiedrība veicinās arī to, ka uh, tagadējās kandidātu valsts, par kurām runājam, varēs arī vienlaicīgi iestāties Eiropas Savienībā. Uh, skatām šo rezolūciju dienā, kad eh, mūsu parlamentā tiek dibināta eh, draudzības grupa ar Fairam parlamentu. Ir pagājis uh, gads kopš mūsu pēdējās rezolūcijas parlamentālā līmenī par šo jautājumu. Gribētu pāris punktos uh, uzsvērt uh, šīs rezolūcijas uh, galvenās uh, iezīmes. Vispirms jāsaka un jāuzsver, ka rezolūcijas priekšlikums piedāvā, lai uh, bijusi Dienvidslāvijas republika Maķedonija tūlīt sāktu sarunas par iestāju Eiropas Savienībā. To ir svarīgi uzsvērt. Tas ir galvenais signāls, kas tiek pausts šajā rezolūcijā. Fairam joprojām atbilst kritērijiem, izpilda nosacījumus, lai sāktu iestāšanās sarunas. Tā apstiprināja komisijas ziņojums, kas tika pieņemts pirms dažiem mēnešiem, un šis rezolūcijas priekšlikums piedāvā sākt iestāšanās sarunas. Mums ir žēl, ka padome vēl nav sākusi sarunas, un tāpēc mēs aicinām padomi to darīt šādu lēmumu pieņemt. Kā jau priekšsādātāja kungs teica, tad uh, šī rezolūcija pauž arī uh, bāžas par nesenajiem notikumiem uh, Fairom. Šeit ir runa par trim problēmu jomām. Pirmkārt, politiskā situācija valstī, politiskais dialogs vai di dialoga trūkums drīzāk. Pēdējā laikā tas pat ir novedis pie parlamenta darba boikota, uh, un tajā piedalījās liels vairākums opozīcijas partiju. Otra problēma joma ir uh, tiesu sistēma, proti tiesu neatkarības trūkums. Un trešā joma ir plašsaziņas līdzekļi. Preses, mediju brīvība, tās trūkums uh, ir satraucoši, jo īpaši ir ļoti svarīgie plašsaziņas līdzekļi nav pietiekami neatkarīgi. Šeit tiek arī rezolūcijā pausts eh, pozitīvs novērtējums es īpašiem sūtnim Skopjē. Viņš tur ir veicis labu darbu. Tas ir eh, vēstnieka Forē kungs. Viņš tiešām ar pilnu atdevi eh, strādāja, lai pairam gūtu progresu. Un pēdējā laikā viņam, tāpat kā citiem es pārstāvjiem, ir nācies saskarties ar personīgiem uzbrukumiem. Uh, Un um, jāuzsver, ka tāda rīcība nav pieņemama. Kā jau teicu, tad uh, plašsaziņas līdzekļu jomā arī ir konstatējams problēmas, un uh, pēdējā laikā tas vēl ir sāsinājies uh, saistībā ar A1 televīzijas kanālu. Un pēc objektīviem mērījumiem tas ir visietekmīgākais televīzijas kanāls bet pozitīva attīstība bija šonadēļ, jo uh, konti tika atbloķēti šim uh, televīzijas kanālam, un varbūt, ka tas ir arī signāls, ka valsts sāk apzināties, cik svarīgi ir šie izšķirīgi svarīgie mēdīji. Nesen arī iekšliet ministrija savā mājaslapā aicināja pilsoņus Uh, ziņot par uh, neobjektīviem uh, ziņojumiem mēdījos. Nešķiet, ka tas pat ir iespējams, bet tā tas notika. Un es ceru, ka valdība Skopjē ņems vērā to, ka iekšlietu ministrija nav īstā vieta uh, Uh, kur būtu jālemj par uh, plašsaziņas līdzekļu objektivitāti. Runājot par uh, kritiku attiecībā uz fārumu attīstību, gribētu norādīt, ka rezolūcija atzīmē arī pozitīvo attīstību un progresu, kas ir panākts šajā valstī. Es paskaitīju, cik daudz pozitīvu novērtējumu šeit ir, uh, tie ir 11. Un uh, no tā mēs redzam, ka Fairam uh, ir tiešām guvusi progresu daudzās jomās. Šajā rezolūcijā, tāpat kā citās rezolūcijās, tomēr ir svarīgi arī norādīt uz jomām, kur vēl ir jāstrādā un jātīst lietas labāk. Un eh, arī tā ir tāda kā rokas grāmata valdībai un iestādēm, lai varētu arī turpmāk eh, vēl strādāt un uzlabot lietas. Cīņa pret korupciju ir ļoti svarīga, jo mēs eh, augstu vērtējam progresu, kas ir panākts tajā. Tomēr vienlaicīgi gribētu norādīt uz to, ka uh, ir uh, efektīvāk jāstrādā un objektīvi jāvērtē lietas, eh, it īpaši ņemot vērā likums par korupciju. Rodas uh, slikts iespējas, ja kādam tiek uzlikta lielāka kontrola nekā citiem. Okrids nolīguma sakarā Um, ir sasniegts ļoti labs, labs progress, un šis pamatnolīgums ir uh, pamats attiecību attīstīšanai. Un ir svarīgi uh, Skopjai ar Briselu vienoties par to, kā uh, labāk um, pieminēt šo Skopjas, es atvainošu, Orhedu nolīguma gada dienu. un svarīgi ir arī norādīt uz reģionālo problemātiku. Rezolūcijā tiek pausts pozitīvs novērtējums par stabilizējošo lomu reģionā, uh, uzsver arī ES un NATO militāro misiju uh, nozīmi. Tomēr uh, tiek norādīts arī uz to, ka kopējās e, nostājas ārlietu un drošības politikā būtu jāievēro. Un tiek uh, norādīta atsauca arī uz Zimbabves gadījumu, kur um, valdība gāja par tālu. Noslēgumā ļaujiet uh, izteikt aicinājumu tiem, kas uh, ir šeit. Rietumu Balkānu valstīs situācija bieži vien ir ļoti saspringta starp politiskajā vidē darbojošamies. Uh, trūkst dialogs un uh, var just arī pat tādu naidīgumu atklātā veidā starp uh, politiķiem. Un es gribētu aicināt mums, kā Eiropas parlamentāriešiem, mēģināt uh, nevis nostāties kādā pusē aizstāvot uh, politiķus, uh, jo mēs taču neesam uh, deputāti, kas eh, kandidē šajās valstīs, vai nu Bosnijā, vai Hercegovinā, vai, vai um, eh, Pairam. Šeit nav runa tikai par melnu vai baltu. Mums vajadzētu, neskatoties uz partijas piedarību, um, tomēr atbalstīt visu šo situāciju kopumā. Šajā valstī situācija ir ļoti sarežģīta, sabiedrība ir sarežģīts sastāvs tai, uh, un mums vajadzētu ar savu rīcību censties panākt pozitīvu attīstību. Es ar nepacietību gaidu diskusiju, jūsu piezīmes un grozījumu priekšlikums. Es ceru, ka nebūs pārāk daudz grozījumu, bet uh, mēs tos visus pieņemsim, protams, uh, objektīvi. Es uh, tiešām ar interesi gaidu diskusijas. Paldies! Merci. Paldies! Ņemot vērā runātājs skaitu un ierobežoto laiku, stāšanās laiks ir jāierobežo ēnu referentam trīs minūtes, pāriem runātājiem pusotra runas laika. Nikolai Kondz uz trim minūtēm ēnu referenta no Aldes. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Tāler kunga ziņojums ir līdzsvarots un apsveicu viņa objektivitāti, tāpat uzskatu visiem tāda ir jā, jāapsveic būtu. Tāpat arī, kā jau tika sacīts, daudzi punkti, par daudziem punktiem šajā ziņojumā. Es tomēr gribētu vēl trīs lietas pieminēt. Manuprāt, priekšlikums uzsākt sarunas ir ja, ar to ir jānāk klajā padomēji, jo, jo neraugoties uz to, ka problēmas vēl pastāv Maķedonijas republika ir panākusi diezgan daudz problēmu un es ceru, eh, krietnu progresu, un es ceru, ka Albānija neapgrūtinās šo procesu. Tāpat arī jāapsveic eh, progress tieslietu jomā, lai gan mēs turpinam pieprasīt Skopjē papildu progresu justīcijas neatkarībai, lai varētu izvairīties no politiskas spiediena. Un mēs uzskatām, ka politiskās klases eh, rīcība Maķedonija ir jāpadara eiropeiskāka, tas ir nepieciešams šīs valsts iestājai Eiropas Savienībā. Un tāpat arī es gribu apsveikt um, attiecību uzlabošanos ar Serbiju, pasu jautājums ir veiksmīgi atrisināts, kā arī nesenais enerģijas likums kas pilnībā saskan ar Eiropas direktīvām. Ir iesniegti grozījumi, bet, manuprāt, ir jābūt ar konstruktīvu pozīciju starp visām politiskām grupām šīs bijušās Dienvidslāvijas republikas Maķedonijas sakarā. Paldies, Broka kungs! Priekšsēdētāji kungs, paldies, ka dodat man jau vārdu, jo man ir uzreiz jādodas prom un uh, iz, uh, lūdzu kolēģis man atvainot. Paldies Tālerkungam par viņa prezentāciju un ziņojumu. Man liekas, ka tiešām mums vajadzētu mēģināt uh, pēc iespējas uh, apvienot spēkus un tādējādi uh, atbalstīt reformu procesu bijušā Dienvidslāvijas republikā Maķedonijā. Uh, Tas, protams, īpaši attiecas uz šo te klasisko jomu, kas ir visās valstīs, proti korupcijas jautājumu, tiesu un administrācijas sistēmas jautājumu, un ir jāpanāk, ka tur notiek reformas. Runājot par plašsaziņas līdzekļiem, šeit es gribētu lūgt uh, rūpīgāk papētīt lietas, jo man uh, šķiet, ka uh, ir šis process pret uh, vienu šo Uh, kanālu, bet pārējie avīzes un kanāli, man liekas, ka ir diezgan uh, kritiski pret valdību, un tāpēc varbūt vajadzētu tuvāk papētīt, kāda tiešām tur ir situācija. Varbūt, ka sekretariāts var mums palīdzēt. Vienu punktu gribētu vēl pieminēt, kas man šķiet šeit svarīgs. Tā ir, ka politiskajam dialogam ir jānotiek, un tas ir jāatbalsta. Uh, šī te šķelšanās, kas bieži vien ir uh, valstīs, ka um, netiek runāt savā starpā politiķi nerunā, tad tas nav labi. Bet ir viens punkts, kas ir pilnīgi skaidrs un kas no tā ir jānošķir. Kritika, uh, cits viedoklis reformu procesā par mēdījiem un tiesām, tas ir pieņemami, bet nav pieņemami, ka uh, cilvēks vienkārši atstāja parlamentu tas nav tas pats līmenis. Tātad opozīcija, kad tā ir zaudējusi vēlēšanās, eh, tā ir darboties parlamentā, ir demokrātisks pienākums. Un vienalga, cik pamatoti ir šie iemesli aiziet no parlamenta, to nedrīkst darīt, vienkārši aiziet un nestrādāt. Um, tas nav pieņemami. Uh, Un to vajadzētu skaidri pateikt. Ir arī vēl viens cits kaimiņu valsts, kur tā arī ir noticis. Un šeit mums vajadzētu skaidri pateikt, lūdzu atgriezieties parlamentā, skaidri parādiet, kāda ir jūsu pozīcija, atšķirīgā pozīcija, un centieties pārliecināt iedzīvotājs nākamajās vēlēšanās par jums balsot. Tā tas darbojas Eiropā ja kaut kas uh, nepatīk, tad šī spiediena metoda aizejot no parlamenta nav pieņemama. Tas ir skaidri jāpasaka opozīcijai šai valstī. Sī, madame, uh, Ibrisaģiņš kundze, nākošā runātāja, ēna referents, trīs minūtes jūs rīcībām. Es neesmu ēna referentēm. Like Kukan. Sorry. So you want to speak or Mr. Kukan? Jūs vai Kukan kungs izteiksies? Es eh, izteikšos, bet vēlāk, jo viņš ir ēna referents. Labi, Kukan kungs, paldies, esmu. Nu, referents, dāmas un kungi, pirmkārt gribētu pateikties Zoranam Tāleram par ļoti nopietnā dokumenta sagatavošana, kas varētu būt labs pamats turpmākām diskusijām, bet turpmākās diskusijas ir nepieciešams. Tāpat arī es gribētu atbalstīt viņu sacīto par nepieciešamību uzsākt iestājas sarunas ar Fīrom drīzumā. 2010. gada ziņojumā par Fīrom mēs atzīstam ievērojumu progresu un ceram, ka valsts Eh, varēs virzīties vēl tālāk. Tomēr jāatzīst, atsevišķas attīstības nav tik pozitīvas, kā mēs to sagaidām. Gribu norādīt uz dažādiem politiskiem, politiskām spriedzēm e, valstī. Un vienīgais eh, veids, kā to atrisināt, ir politiska dialoga veidošana uz vietas starp institūcijiem, kas ir izveidotas šiem mērķiem. Pretējā gadījumā šī spriedze padziļināsies un novedīs pie vēl sarežģītākas situācijas un krīzes, pēc kuras nekādas vajadzības Maķedonijā nav. Tāpat lielu uzmanību ir pievērsta mediju brīvībai. Šis jautājums ir pienācīgi jāskat ziņojumai, tīpaši ņemot vērā uh, Eh, brīžam sātraucošo situāciju ar presi, ar televīziju un eh, tālāk par integrācijas procesu. Aizkavēt vēl uz gadu šīs eh, bijušās Dienvidslāvijas republikas iestājas ar nosākšanu nebūtu veiksmīgs risinājums. Es baidos, ka tas varētu radīt vēl vairāk nacionālistisku etnisku sprieģu. Maķedonijai ir jāpiešķir šis pozitīvais stimuls. Un tāpēc es domāju, ka uh, visas problēmas, kas kavēju sākt iestājas sarunas, tiks drīz atrisinātas. Tām jau bija jātiek atrisināt krieta laika iepriekš. Un, uh, šī perioda pagarināšana citādi varētu būt ar negatīvu ietekmi ne tikai Maķedonijā, bet visā reģionā. Ņemot vērā to, es domāju, ka mums kā politiķiem ir jānāk klājā ar plašāku redzējumu un perspektīvu šim reģionam. Mums ir jāstimulē pozitīvas izmaiņas valstī tā vietā, lai eh, kavētu notikumu attīstību. Paldies, Kornelisen kundze. Paldies. Pirmkārt, eh, gribu pateikties Zoranam par uh, sagatavoto ziņojumu, kurā skatīt svarīgi jautājumi. Esmu gandarīt, ka galvenais jautājums um, eh, tiek atbalstīts, jo ļoti daudz, uh, ka nosaukums netiek šeit skatīts un ir vēl vairāk vietēja problēma nekā ārējo. Boikotēt parlamentu. Uh, parlamenta boikotēšana ir. Uh, izraisīs liels problēmas šajā reģionā, tā ir būtiska problēma, un tāpēc svarīgi ir tas, ka mēs kā parlaments esam objektīvi. Protams, jū, jūs izjūtat spiedienu no savas politiskās saimes, lai atbalstītu to vai citu pusi. Pat mēs zaļie izjūtam uh, spiedienu no mūsu Eh, māsa partijas, lai gan tā ir visai neliela. Tomēr mums ir jābūt objektīviem. Boikotēšana nevar būt atbildi. Un politiskās spēlītes eh, un politiskās varas izrādīšana arī nav. Es eh, ceru, ka visas partijas tam piekritīs. Es redzēju vairākas preses relīzes šajā sakarā. Tālāk Nav tik daudz runa par parlamentu reglamentu šeit, bet gan vairāk par politisko kultūru, e, kurā ne tikai izpaužas šeit, bet arī veidā, kāda ir izturēšanās e, pret e, NVO, kā politiķi uzstājas mēdījos, kā tie sarunājas viens ar otru, kā tie izsakās par minoritātēm. Uh, E, par Eiropas Savienības delegācijas vadītāju. Tālāk vēl viens punkts, ko es gribēju pieminēt, ir decentralizācijas process. Tas jau ir norādīts ziņojumā, taču kā es sapratu, viena no galvenajām problēmām Maķedonijā ir e, tā, ka tiek saņemti uzdevumi, bet e, netiek saņemts pietiekams finansējums šo uzdevumu īstenošanai. Par vidas politiku runājot Es eh, decembrī runāju ar premjerministru Grievski. Man šķita, ka viņš īsti labi neaptver, kas vidas politika ir, jo viņš tikai pieminēja igadējo koku stādīšanas dienu kā vissvarīgāko notikumu Maķedonijas vidas politikā. Un varbūt mēs varētu likt lielāku uzsvaru šo punktu. Un tad gala ga, nosaukuma jautājums tik tiešām vieš manī bažas, un mēs par to esam e, jau runājuši, un nekāds progress nav panākts. Varbūt mums vajadzētu sākt domāt par problēmu atrisināšanas mehānismu divpusējiem jautājumiem ne tikai šajā gadījumā, bet arī noteiktiem e, nākotnes gadījumiem starp uh, E, paplašināšanās valstīm un dalību valstīm. Varbūt mēs varētu šeit aicināt komisiju un padomi sākt apdomē, apdomāt šādu problēmu atrisināšanas mehānismu, kas varētu tikt piemērots. Paldies! Paldies, Tanok kungs nākošais. Thank you, Mr. President. Well, I too... Es arī gribu sveikt eh, tālēru par šo ziņojumu. Mans pirmais komentārs ir tas, ka jūs esat aizmirsuši, ka arī Melkalne ir kandidāts. Tur ir minēta Maķedonija un Turcija, bet arī Melkalne būtu jāpiemina. Jūsu ziņojums ir ļoti visaptverošs un sveicu jūs par to, bet pēc manas grupas domām uh, tas ir pārāk negatīvs eh, tādai nelielai valstī, kas cīnās, eh, kad notiek šis parlamenta boikats. Un arī pēc Ahrida nolīguma eh, šķiet, ka viņi izjūt lielu spie, spiedienu Ohridas pamatnolīgam. Konkrēti par mēdīju brīvību jau te ir minēts Es domāju, ka brīvās tirzniecības nolīgums, e, ka tas nav noslēgts, tā nav Maķedonijas vaina. Es uzskatu arī ES delegācijas vadītājs tiek kritizēts. Runājot ar vairākiem politiķiem Maķedonijā, viņš bija, viņš pārāk daudz iejaucās un komentēja katru politisko jautājumu, ko sprieda parlamentā. Uh, Mm, es nedomāju, ka diplomāts tā nedrīkstētu uzvesties. Viņš nedrīkstētu jaukties iekšējās politiskajās uh, lietās, mm, bet uh, viņš nevar kā ēs diplomāts tā uz, uzvesties. Tāpēc es no, nojaušu, ka šajos apgalvojumos ir daļa patiesības. Uh, Un diplopāntiem vajadzētu turēties pa gabalu no iekšējām politiskām diskusijām, ja nu vienīgi tas ir obligāti jādara. Un vēl gribu e, pateikties par to, ko jūs izdarījuši attiecībā uz Romu kopienu. Es nepieņemu jūsu komentārus par e, pretabortu kam, e, kampaņām. Tas ir tāds sirdsapziņas jautājums. E, un katram var būt savs viedoklis, jums ir savs viedoklis, man savs, un tā ir jābūt Maķedonijas iekšējai lietai. Un es domāju, ka ziņojumā tas nebūtu jāpiemin, jo mēs šeit runājam par pievienošanās ES. Īrija, piemēram, aizliedz šo abortu, abortu, un mums tas ir jāievēro. Tātad tā ir iekšējā lieta viņa parlamentam. Ja jūs pieminat vienu kampaņu, tad kāpēc nepieminat citas kampaņas, teiksim, pret uh, uh, vardarbību mājās vai smēķēšanu? Es aborts uh, nav jāmin šajā ziņojumā, un tāpēc es iesniegšu grozījums, lai svītrotu šos punktus. Paldies! Paldies! Kopas kundze! Uz pusotru minūti. Paldies priekšsēdētājiem! Vēlos apsveikt kolēģi Zaran Tāleru, kurš ir sniedzis mums skaidru un patiesu redzējumu par šo manas valsts kaimiņu zemi. Un, kā jau viņš norāda, ir vairākās jomās progress, citās atpakaļkāpšanās, mediju brīvība nav visai spoža, politiskais dialogs nepastāv, tiek boikotāts parlaments no pozīcijas puses, un kā jau vairāk kolēģi norādīja, Tas neatbilst Eiropas Savienības principiem. Notiek tieslietu sistēmas reforma, kas nevirzās apmierinošā veidā. Tāpat uh, netiek aizstāvēta tiesu vāra. Un uh, Grojevska kunga valdība reakcija ir izvairīga. Tāpat arī Viņš runā par savu projektu Skopju 2014. Tālāk vēlos sacīt, ka neraugoties uz Grieķijas valdības pūlēm, nosaukuma problēma nevar atrisināt, bet šodien neviens nevar pateikt, ka Grieķija būtu atbildīga par visām šī valsts e, nelaimēm. Ja vā, nosaukuma problēma būtu atrisināta, vai tad citas problēmas nepastāvētu? Tas nozīmē, ka mēs e, um, vajadzētu atrisināt to. Grieķija ir iesniegusi savus priekšlikumus, piedāvājis atrisināt, bet reakcijas nekādas nav. Un tādā veidā tiek mēģināts veidot Graļevska kunga alibī, kas nerespektē Kopenhāgen, kas mēģina um, sodīt presi, bet neņemt vērā noslēgtos līgumus. Gāčinkungs, paldies priekšsēdētāji! Uh, Priekšsēdētāja kungs, es gribētu pateikties Zoranam Tāleram par to pozitīvo pieeju, kādu viņš ir izvēlējies šajā rezolūcijā, un viņš ir tiešām labu darbu paveicis. Ir grūti um, izdomāt kaut ko pozitīvu, pateikt par uh, bijušo dienas Slāvijas republiku Maķedoniju, jo tā ir valsts, uh, kas ir jauna, un arī politiskā elite ir jauna. Uh, Bet ja šī valsts tagad uh, sāk darboties un attīstīties, tad ir jāuzdod jautājumu par to, kas tad uh, nedarbojas labi, ja jau sesto gadu netiek dots datums sarunu sākšanai. Un mēs nedrīkstam vienkārši uzsvērt tikai to, kas mūs šķeļ un tikai problēmas. Un uh, Maķedonijā ir uzcelta siena, kas saucas Aleksandrs Lielais, un tas ir arī tas, kas šķir viņus no saviem kaimiņiem. Tā ir daudz kultūru un daudz reliģiju sabiedrība, un vienīgais veids, kā viņiem attīstīties tālāk, ir dialogs, arī dialogs ar kaimiņiem. Un tāpēc gribētu izmantot šo iespēju un aicināt politisko vadību šajā valstī, um, panākt mums pretī šajā paplašināšanās procesā bez pozitīviem signāliem no šīs valsts, nevar būt arī pozitīvu signālu no mūsu puses. Ja mēs uh, vēlamies aizstāvēt šo valsti, uh, atbalstīt to ceļā uz Eiropas Savienību, tad mums ir jāsaņem arī kaut kādas pozitīvas ziņas no viņiem. Uzbrukumi saistībā ar uh, šo īpašo pārstāvi uh, valstī, kas uh, tagad uh, jau ir atstājuši šāmatu. Jā, varbūt kolēģiem ir taisnība, kas tika teikts, uh, bet es viņu pazīstu un esmu papētījis visus šos kritikas punktus. Es domāju, ka politiskajai elitei Fairam ir jāpaskatās spogulī vispirms, lai mēs viņiem arī varam palīdzēt. Paldies! Monsieur Kovačev. Kovačev kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu pateikties Tālerkungam par pa, paveikto darbu šīs rezolūcija projekta sakarā. Kā mēs zinām, visi e, ar Rietumbalkāniem saistītie jautājumi ir daudz dimensiju un politiski ļoti jūtīgi. Vienīgais veids ir atbalstīt reformas Maķedonijā, lai atbalstītu integrāciju. Tomēr mēs e, mums ir jānorāda savu kritiku attiecībās e, cilvēktiesību problēmām un brīv, mēdī brīvības. Atzīstu, ka tā ir. Eh, eh, tā tik tiešām ir problēma, un eh, tas, kas notiek ar vislielāko privāto televīzijas kanālu A1, ir fakts, uz kur mēs nevaram pievērst acis. Tāpat arī ir Maķedonijā uh, ir ļoti daudz bulgāru iedzīvotāju. Diemžēl daudzos gadījumos uh, šie cilvēki tika pakļauti ar uh, patvarīgiem uh, darba liegumiem, ieslo, ieslo, aizturēšanas ieslodzījuma gadījumiem, un Maķedonijas sabiedrībā atgriežas naidaru un dažkārt to atbalsta vietējās varas iestādes. Uh, Ir, citi ir teikuši, ka Balkāna rada vairāk vēstures nekā to ir iespējams patērēt. Tik, tik tiešām pagātnē šis reģions ir bijis visai nemierīgs, un tāpēc vajadzētu izveidot objektīvu vēsturi no tās mācīties. Uh, uh, paziņot atklātībai komunistiskā slepenā režīma noziegumus, paziņot vainīgo vārdus. Ir, ir jātiek galā ar komunistisko pagātni un attieksme pret to ir jāmaina Paķedonija, ja tā vēlas būt Eiropas Savienības sastāvdaļa. Paldies, nākošais Angurakis. Uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms, vispārīgi rakstur piezīme. Ar šo ziņojumu mēs šodien apspriežam Manuprāt, mēs ar to nodaram netaisnību bijušai Maķedonijas republikai, jo mēs runājam par ļoti daudz ko, bet nenodarbojamies ar lietu pēc būtības. Mēs ehm, priekšsēdētāji domāju, ka ir nepieņemami, ja Eiropas Savienības struktūra ziņojumi, un mēs nepieņemam savu pozīciju to sakarā, bet samierināmies ar. Uh, ziņojumi par idejām, viedokļiem situācijas sakarā e, tādās nozīmīgā valstī, kā bijusi Dienvidslāvijas republika Māķedonija. Otrakārt, š, situācija šajā valstī ir Eiropas politikas uz vietas sekas. Tātad e, ekonomiskās politikas un citas, ka šīs problēmas ir radījušas. Tālāk ziņojumā nekas nav teikts par arotbiedrību brīvību Mēs runājam par eh, bezdarbu, bet kas notiek ar uzņēmumiem? Mēs runājam par Grieķijas uzņēmumu, kurā nav arotbiedrība brīvības, piemēram. Tālāk nosaukuma jautājums. Grieķijas uzņēmumiem, eh, kas tur darbojas, eh, tie nesaskars ar šo problēmu, un tālāk 25. punktā norādītais pār darbībām nosaukuma sakarā, es gribētu zināt, e, uz kāda pamata notiks šī e, vienošanās un e, starpnieku, starpnieku pasākumi. Paldies! Merci. Paldies, Pēterus kungs. Hvala, gospod predsedujoči. Paldies, priekšsādātāji. Es apsveicu Tāleru kungu par viņa ziņojumu un apsveicu arī Fairam par sasniegto progresu, pretojoties blokādei, krīzei un iekšējai spriedzei. Man ir prieks, ka arī šajā ziņojumā ir konstatēts progress, tas ir uzsvērts un pozitīvi novērtēts. Dažos jautājumos mēs varbūt pārāk kritiski izsakāmies, un es gribētu piedāvāt nākotnē varbūt tādu draudzīgāku nostāju izvēlēties, protams, nenoliedzot, ka vēl ir risināms problēmas. Bijusī Dienaslāvijas republika, Maķedonija nav atteikusies no ambiciozās pieejas uh, savā uh, darbā, lai iestātos Eiropas Savienībā. Mums ir jāņem vērā jaunā notikuma attīstība, un 11. panta sakarā būtu svarīgi atcerēties, ka ir jauna administrācijas stratēģija, kas tika pieņemta 18. un 19. pāns. Tur vajadzētu minēt uh, valdības centienus attiecībā uz jauniešu kvalifikāciju un nodarbinātības meklēšanu. Es negribētu tik skarbi izteikties par ārvalstu investīcijām. Krīzes laikā nav vienkārši piesaistīt ārvalstu investīcijas. Uh, Kas attiecas uz boikotu, piekrītu Broka un Kukāna kungam. Es pati arī uzskatu, ka mums, eh, es pats arī uzskatu, ka mums ir eh, jāskata eh, iekšējā valsts situācija, un mēs nedrīkstam būt neobjektīvi. Paldies, tagad Ībris Sādžičs, kundze, lūdzu. Tagad, Rūs Forande. Uh... Även jag skulle vilja gratulera till herr... Arī es gribētu apsveikt Āleru kungu par sagatavoto ziņojumu. Es domāju, ka līdz, eh, saturs ir līdzsvarots. Varbūt ir um, kādi atsevišķi punkti, kuru sakarā es tomēr gribētu uzsvērt progresu un uh, Eh, pēc tam pārskatīt atsevišķas domas, bet es gribētu pasvītrot to, ko vairāk jau ir sacījuši kolēģi šeit konkrēti runājot par to, ka politiku jāvada eh, esošām institūcijām un nevis um, ielai nepieņemami tas, ka parlaments kritizē to, ko nevar sasniegt. Lietas ir jānosūta atpakaļ uz parlamentu, lai arī parlamentā tās tiek apspriestas. Un es gribētu vēl pasvītrot jau pirms pieciem uh, vai sešiem gadiem, kad bija referenti Maķedonas sakarā, sacīja to. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem par signāliem, ko mēs nosūtām šai valstī. Ja kāds uh, Eh, skaidri norāda to, kā pēdējo gadu eh, gaitā ir vērojama uzlabošanās. Ko domā cilvēki? Vai viņi ir gaidīti Eiropas Savienībā? Manuprāt, būtu jāiet vēl tālāk un lietas jāpaskaidro. Kokāna kungs ka jau sacīja, ka valsts vairs nevar e, gaidīt, lai turpinātu uzsākt pilnas iestājas sarunas. E. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es gribēju izteikt pāris piezīmes par iekšpolitisko situāciju. Es domāju, ka šeit visi ir vienisprātis, ka partijas, kas ir ievēlētas, tām ir arī jāstrādā parlamentā. Vienalga, vai tas ir pozīcijas vai opozīcijas partijas. Un šajā ļoti labajā tālākuma ziņojumā to vajadzētu arī paust. Uh, Par to nav daudz jādiskutē. Bet gribētu arī pieskarties tam, ko tikko kolēģi teica. Jā, mēs arī esam par to, lai šī valsts pēc iespējas drīzāk vismaz sāktu sarunas ar šo valsti. Bet uh, tad es nesaprotu, kāpēc valdība veic vienu pēc otru pasākumu, lai provocētu savu kaimiņu Grieķiju. Es arī neesmu par to, lai mēs eh, būtu kādā pusē šajā konfliktā, tas neko nedos, bet mums jau nav jāpieļauj, ka viss tiek nosaukts Aleksandra lielā vārdā, vai tā ir tāda eiropeiska orientācija, vai tā ir gatavība iestāties kopējā Eiropā. Šādas provokācijas šādā bīstamā situācijā, manuprāt, nav pieņemamas. Protams, ka ir eh, jāuzsāk iekšpolitisks dialogs un ir jāatkāpjas no šī te nacionālisma un jāieņem eiropeiska nostāja, tad arī pret šo valsti būs lielāks simpātijas un simpātijas atvērt sarunas ar viņiem. Paldies, Tālerkungs. Noslēgumā. That... Paldies, priekšsēdētājs. Man teica, ka mums nav laika un es varu tikai pateikties kolēģiem par jūsu atbalstu un arī kritiku. Tas man palīdzēs vēl uzlabot tekstu. Es atvainojos, eh, ka es nepieminēju Melnkalni, un tā ir, protams, svarīga kandidāta valsts. Es eh, ar prieku turpināšu sarunas un ceru, ka aprīlī tiks rezolūcija pieņemta. Paldies! Merci! Paldies! Tagad pāriesim pie Irākas jautājuma un mūsu nākotnes attiecībām ar Irāku. Skatīsim 8. un 9. darbkārtības punktu kopā. Kā jūs zināt, tad Eiropas Savienība visās savās programmās un instrumentos eh, piedalās arī starptautiskās sabiedrības centienos, lai palīdzētu Irākai mainīties, to stabilizēt. Un eh, nesen tika parakstīts partnerattiecību un sadarbības nolīgums ar Irākas valdību, un uh, tās ir pirmās līgumiskās attiecības, kas mums būs ar Irāku. Eiropas parlamentam ir jāizsaka savs viedoklis par šo nolīgumu. Apstiprinājumu procedūras ietvaros mūsu kolēģis Mario Mauro ir referents, viņš arī ir klāt, un viņam uzreiz došu vārdu. Lūdzu. Grazie, signor Presidente. Eh, come lei ha già... Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau jūs sacījāt? Šis viedokļa apmaiņas um, tēmats ir vienošanās uh, noslēgta starp Eiropas Savienību un Irāku. Šeit ir runa par nolīgumu, kas tiek noslēgts pirmo reizi. Un es vēlētos tik tiešām eh, sagatavot rezolūcijas priekšlikumu šajā sakarā. Un eh, gribētu tagad manis izvēlēt, pieminēt manu izvēlēto metodu. Tā būtu rezolūcija, kas būtu saskanīga ar paredzēto nolīgumu starp Eiropas Savienību un Irāku. Un es vēlētos, lai tā būtu rezolūcija un divu iemeslu pēc. Pirmkārt, tas ir saistāms ar faktu, ka Irāka šobrīd piedzīvo ļoti delikātu brīdi savā vēsturē, ņemot vērā tās pagātni un elementus, kas ir saist, skatāmi arā pasaules kontekstā, kas uh, Eh, mainās un attīstās eh, nepārtraukti, dažkārt pārsteidzošā un neparedzamā veidā reģionu valstīs, kā arī būtiskā eh, loma šai valstī ļoti delikātā un trauslā reģionā, ņemot vērā to faktu vēl, ka šai valstī ir ļoti nozīmīgas kaimiņu valstis, bet tad vēl ir viens cits iemesls, lai sagatavotu rezolūciju. Es domāju, ka pilsoniskai sabiedrībai Irākā. Pēdējo gadu notikumi ir stiprinājuši vēlmi e, vērsties ar paļāvību pret šo institūciju. E, vēl jau vairāk izsakoties unisonā vienotā balstī par demokrātijas perspektīvām tādā valstī kā Irāka. Es eh, no sirds ticu, ticu Irākas pilsoniskai sabiedrībai. Es eh, esmu pārliecināts, ka šeit nav runa tikai atentātu un politiskās cīņas. Eh, un kāds ir jautājumi nav paredzēti tikai izvēlētajiem, bet ir iespējas ar lielām kapacitātēm politiskā, kultūras, ekonomiskā ziņā, un es gribētu, lai varētu piedāvāt tekstu, kurā tiktu e, atspoguļotas labas atsaucas tiem, kas Irākas sabiedrībā uzskata e, kā iespēju un ne tikai nevis kā vienkārši komerciālo nolīgumu. Es e, Domāju, ka atbalsts šim nolīgumam tiks um, gūts visai plašs, un es gribētu ar kolēģiem, ēnu referentiem uh, apmainīties ar spriedumiem ārpus um, mūsu komitejas taiskaitā. skaitā kā arī es ceru varēt eh, uzklausīt savu kolēģu spriedumus, kurus es šobrīd vēl neesmu iedomājies ierakstīt ziņojumā, bet kas eh, jautājumu vārdu sakot, kas ir atklāti. Tā, eh, piemēram, netiek runāts ziņojumā par energoresursiem, vai vismaz tie tiek pieminēti ļoti ierobežotā veidā. Tas nenozīmē, ka mēs nevaram izteikties par šo jautājumu. Es personiski gribētu lai runāt par uh, amerikāņu uh, eh, karaspēku atkāpšanos, uh, runājot par Irākas nākotni. Tāpat arī mums ir jāsaprot tās pretrunas un iespējas, kas pastāv šajā valst, valstī. Ancora un po di tempo. Es domāju, ka uh, nolīgumam būs nepieciešams, pilnai, pilnīgai pabeigšanai būs nepieciešams vēl zināms laiks, un es gribētu, lai mēs varētu visu šo uzklausīšanu laikā eh, redzēt vēl citu Irāku, tādu Irāku, kura ap, apliecina to, cik pilsoniskā sabiedrība ir dinamiska. Un es domāju arī jānorāda tas, ka šajās dienās ārējās darbības dienesti pēc mūsu vēstnieku iecelšanas Irākā varētu uh, apspriest jautājumus ar viņu. Es domāju, ka ir pienācis laiks visu izdarīt, izdarīt labi un izdarīt kopā, tāpēc, ka es vēlos pasvītrot šo strateģisko aspektu, ka šeit ir runa par 40 miljoniem iedzīvotāju, kas cerīgi raugās uz Eiropas institūcijām, lai saņemtu atbalstu. Un ne tikai, lai eh, tiem pateikt, ka ir noslēgts eh, komerciāls nolīgums, bet, lai dzirdētu arī politiskā plānā to, kāds varētu būt atbalsts viņu centieniem pēc demokrātijas, izaugsmas, attīstības, un kas ir ļoti, e, ļoti klātesoši visos Irākas centienos. Un, protams, tagad es e, ar prieku uzklausīšu kolēģus viņu novērojumus, lai varētu noslīpēt tekstu visnoderīgākajā veidā. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 16. februāris, un e, pēc tam, protams, mēs varēsim atkal atgriezties pie šī jautājuma un skatīt, kas notiek šodienas Irākā. Paldies! Paldies, Kopas kundzēna referentē uz trim minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties Mauro kungam par ziņojumu Mēs šeit skatām ļoti izaicinošu tematu būtiskā periodā reģionam, un tā ir laba zīme e, uzlabot nolīgumu starp valstīm e, par partnerattiecību nolīgumu. Un es gribētu dzirdēt šeit e, no padomas un, un komisijas, kāpēc ir notikusi kavēšanās. Tāpat arī sekretariāts Eh, paziņoja, ka pat grozījuma iesniegšanas termiņi tiek pagarināti. Es gribētu zināt, vai Mauro kungs par to ir lietas kursā, taču informācija ir pretrunīga. Tāpat arī jaunās valdības izveidošana ir eh, piemērots brīdis izmaiņām, konkrēti veidot nacionālo samierināšanos, garantēt eh, drošību un aizstāvēt cilvēktiesības. Mauro kungs ir nācis klāt ar visaptvarošu ziņojumu īpaši uzsvarot eh, uzbrukumus kristiešu minoritātēm Irākā, bet piemirstot dažādus aspektus, kas šķiet būtiski sociālistiem un demokrātiem. Mūsuprāt, eh, mums ir jāskat kristieši tieši tāpat kā visas pārējās reliģiskās grupas reģionā, jo ņemot vērā nabadzību, korupciju, fragmentāciju, eh, tiesiskumu trūkumu šīs problēmas rodas. Protams, mēs vēlamies strādāt visi kopā un redzēt, vai mēs varam panākt vienošanos šai sakarā. Astoņus mēnešus pēc vēlēšanām tika izveidot jauna koalīcijas valdība, un mēs sagaidām, ka valdība risinās daudzos jautājumus, kas vēl aizvien ir atvērti konkrēti, tikt galā ar. Um, mērķi izveidot drošu demokrātisku Irāku ar draudzīgām attiecībām ar kaimiņiem, integrētu starptautiskajā kopienā un ar noturīgu sabiedrību. Mūsu galvenās bažas ir sekojošas. Pirmkārt, demokrātija, tiesiskums un cilvēktiesības. Situācija vēl aizvien ir nožēlojuma, nāves sots ir atjaunots, un Eh, izteikt, izteikti apgalvojumi, ka pastāv slepenie cietumi, neoficiāli cietumi, kurus pārvalda gan iekšlietu, gan tieslietu ministrija. Eh, un Human Rights Watch 2011. gada februāra ziņojumā apliecina, ka šāda aizturēšanās centri eh, pastāv. Tāpat breses brīvības jautājums, spīdzināšanas jautājums un slikt Eh, tāpat arī sieviešu situācija, kas ir vēl sliktāk nekā pat sadama laikā, poligāmija, tās pats fakts, ka sieviete nevar saņemt pasi bez vīra atļaujas, jāpliecina sievietes savokli Irānā, un arī tas, ka 2005. gadā nobalsot, neraugoties uz nobalsoto konstitūciju, uh, Eh, tradīcijas valda daudzos jautājumos. Tālāk jānorāda, ka Irākā visām, visas etniskās un reliģiskās grupas dzīvo ļoti nedrošā vidē eh, kaujinieku aktivitāšu dēļ, kurus amerikāņu un pašreizējā Irākas valdība nav spējusi ierobežot. Tāpēc mūsu priekšlikumu mērķis e, būs paredzēts šajā virzienā. Man pārāk daudz laika nav. Es e, sīkāk to neattīstīšu, taču šis ir vispārīgais ietvars, ietvars kurā mēs strādāsim demokrātija, tiesiskums, kas ir nozīmīga pilsoņiem un visam reģionam. Paldies! Paldies! Kačinkungs, uz trim minūtēm. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāji. Najprej čestitev Es kā ēnu referents gribētu pateikties Mario Mauro kungam par pirmo uh, ziņojuma projektu. Tas ir labs pamats, lai uh, atbalstītu un papildinātu to ar citu grupu viedokļiem. Irāka ir valsts, kas ir pelnījusi gan mūsu uzmanību, gan mūsu palīdzību. Un tomēr Irāka joprojām ir pārāk attālināta uh, no mums. Tāpēc es gribu uzsvērt, ka ir ļoti svarīgi, lai Eiropas parlaments uh, arī ar delegāciju dotos uh, fiziski uz Irāku un tur veidotu dialogu ar iestādēm. Gribētu atzinīgi vērtēt Talabānī teikto, viņš izstājās pret uh, Uh, nāves sodu un viņš neparakstīs uh, spriedumus, neskatoties uz politiskās elītes vēlmēm. Kaut gan situācija Irākā kļūst uh, mierīgāka, tad, kas man šķiet svarīgi, ir tas, lai mēs šeit augstu novērtētu progresu, kas tiek sasniegts dažādās jomās Kurdistāna Irākā ir uh, mierīgs, stabils un daudzsološs reģions. Tur dzīve attīstās diezgan normāli. Tiek atvērti konsulāti, plauksta ekonomika, uh, būvniecības joma attīstās, uh, tiek uh, veidota infrastruktūra un dien dienā var redzēt, ka valsts attīstās un gūst progresu. Un ja mēs uh, nevaram tikt uz Bagdādu, tad mēs varētu doties uz Arbīrivi, lai atbalstītu Irākas stabilizāciju, jo uh, tas ir svarīgi. Otrs jautājums, ko gribētu minēt, ir tas, ka provokācijas un uzbrukumi, ko mēs redzējām, uh, tas viss saindē gaisu, saindē šo atmosfēru, un uh, tas eh, mums ir eh, um, jānosoda. Maliki premjeru gribētu aicināt, lai viņš beidzot izveidotu valdību. Irāka nevar darboties, ja tai valdībā nav ministri svarīgos resoros, nav iekšlietu ministra, nav aizsardzības ministra. Un tad, protams, var veidoties tāda situācija, kā tagad cietumos, un mums tiešām ir uh, jāveido tiesiska valsts, un tāpēc ir tiešām jādara viss, un mums ir jāaktivizējas. Vienu lietu gribētu īpaši uzsvērt. Premjers Maliki jau norādīja, ka viņš vairāk nekandidēs. Nemieri, kas notiek pie vidusjūras, ir ir sasnieguši arī e, Irāku, vismaz ziņas par to, un e, tas var sagaidīt mūs arī Irākā. Brepaus kundze, trīs minūtes lūdzu. Danku vēl, eh, voorzitter. Eh, ik zou ook namens. Eh, Paldies. Es arī gribētu pateikties Mauro kungam. Es esmu, es gribu pateikties par paveikto darbu un man. Uh, prieks par to sadarbību, kuru viņš grib uh, organizēt ar visām politiskajām grupām. Lai uzrabu, uzlabot šo rezolūciju, īsumā rekomendācijas sadarbības līgumam. Es domāju, ka līgums pats par sevi ir labs solis, uh, kad es uzņemas arvien lielāku atbildību Irākā, taču sarunās tuvākajās nedēļās ar Mauro kungu. Es ceru, ka mēs varēsim uzzināt vairāk no viņiem par rekomendācijām, bet tagad es negribu par to runāt. Es gribu runāt par rezolūciju. Es viņam pilnībā piekrītu, ka mums ir jāveido rezolūcija, un es gribu izteikt tādu pat lūgumu, kā es un D kolēģi. Uh, attiecībā uz grozījumu iesniegšanas laiku. Sekretariāts teica, ka mums būs mazliet vairāk laika, lai mēs varētu, bet mums vajadzētu vienoties, cik ilgi mēs atliekam. Daži kom, punkti, kurus mēs gribētu redzēt, lai tie tiktu vairāk uzsvērti dokumentā, pirmkārt, nāves sots Par Tariku Azizu ir daudz runāts, bet es domāju, ka mums ir jārunā vairāk par to, par spīti tam, ka Irāka ir viena no valstīm ar augstāko um, šī naudas sodu piemērošanas uh, skaitu. Pašlaik ļoti maz par to tiek runāts. Vēl es gribētu atsauksmi, atsauci uz uh, starptautisko kriminālu tiesu. Uh, Arī tā būtu jāpiemina, un es gribētu, lai tiktu vairāk uzman, uzmanības pievērsts tas, tam, ka um, depolitizācijas jautājumiem attiecībā uz karaspēku. Uh, tāpat ir jārunā par uh, amerikāņu uh, spēkiem okupācijas laikā. Mauro kungam ir taisnība, kad viņš saka, ka mums vairāk jāskatās nākotnē, bet uh, tomēr mazliet jāpieskaras pagātnē. Mēdīju brīvība. Jāpiebilst kaut kas vairāk par šo jautājumu, jo tur ir lielas eh, problēmas šajā jomā, vismaz pagātnē tādas ir bijušas. Vēl man ir jautājumi par punktu, kur referents saka, ka par redzamību, ka tai jābūt prasībai, ja ES spēlēs lielāku lomu Irākā. Es domāju, ka tas ir mazliet vairāk skaidrāk jāpaska, jāpasaka. Pašlaik man nav vairāk laika, tāpēc es ar to arī aprobežošos priekšsēdētāji un es labprāt sadarbošos ar referentu. Paldies! Merci. Paldies! Tānoka kungs, ēnu referents trīs minūtes. Paldies priekšsēdētāji, es gribu sveikt Mario Mauro un man žēl, ka viņš nav runājis par asīriešiem, ka asīriešiem, bet tikai par kristiešiem. Es domāju, ka tas būtu jāpiemina ievilkumos un es arī grozījumos to iekļaušu iepriekšējās rezolūcijās tu lūdzu to pašu, un varbūt vajadzētu pieminēt eh, arī citas nācijas, kuras tiek apdraudētas sociālistu deputāti, um, nepareizi sapratus, ka vajag uzsvērt vairāk kristiešus. Es domāju, ka mm, tā ir visvairāk ietekmēta tautu konfliktos eh, šī minoritāte, un tur ir daudz etnisko strīdu. Uh, Es domāju, ka būtu pilnīgi pareizi, ka savā ziņamā mēs to uzsveram. No viena miljona cilvēku e, Huseina laikā tagad 300-400 e, cilvēki, tā kā mm, skaits ir šausmīgi samazinājies. E, bet šī te proporcija, bet tas runa galvenokārt par mm, kristiešiem, par uh, par referendumu, kas noteiks eh, pilsētas statusu. Un vēl man žēl, ka eh, Ašrafa nometne pieminēta ievilkumos 6. oktobra deklarācija, bet eh, apsvērumos vai punktos tā nav, tā nav pieminēta. Uh, Tur ir runa par Irānas spiedienu, un es gribētu to arī pieminēt, bet citādi es slavēju šo darbu, un mana grupa varētu to atbalstīt. Merci. Paldies, Tanaka kungs. Gomešas kundze, pusotra minūte lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, biju pēdējā referenta šajā eh, parlamentā par Irāku, un varbūt, ka es esmu tā deputāte, kas visbiežāk ir devusies uz Irāku pēdējos gados. Es tur biju arī pirms divām nedēļām, un es gribētu apsveikt mūsu kolēģi Mauro par labo rezolūcijas projektu, un es ceru, ka tiešām mēs panāksim rezolūcijas sastādīšanu. Es domāju, ka mums ir jāskatās strateģiski uz Irāku, un to jau mēģināju darīt. Uh, savā ziņojumā, ko 8. gadā pieņēmām. Ir jādomā par mūsu interesēm un vērtībām. Un nevajadzētu domāt tikai par stabilizāciju, bet vajadzētu domāt par demokratizāciju. Mums ir jāredz vienot federāli demokrātiski Irāku. Par, um, uz to ir jāiet. Un uh, es gribētu uh, aicināt paraugt Cietie, paraugieties uz to, kā irākieši sadarbojas ar mums. Ir Irākas delegācija šajā parlamentā. Cik daudzas reizes Irākas priekšsādātāji prezidenta vietnieks un parlamentārieši ir da, nākuši pie mums un teikuši, ka viņi grib sadarboties ar mums. Un mēs esam bijuši diezgan tādi um, kautrīgi, un, protams, arī drošības apsvērumu dēļ. Uh, bieži vien um, mēs nesam uh, spējuši doties uz Irāku, jo ir drošības apsvērumi. Es domāju, ka ir runa arī par ES interesēm. Un mums ir eh, ļoti skaidri par to jārunā. Ja viņiem ir nafta un gāze, un viņi var palīdzēt Naboko cauroļvadu padarīt uh, lietojamu, uh, dzīvotspējīgu, un mums nevajadzētu palaist garām uh, eh, biznesa iespējas, kuras tad izmantos citi. Turcija, piemēram, bet arī Koreja, Japāna, Ķīna, Indija. Un runājot par Irākas ekonomikas dažādošanu, piemēram, lauksaimniecībā, tas ir cieši saistīts ar ūdeni, un man ir prieks, ka Turcijas ziņojumā mēs atsaucāmies uz ūdeni, jo Turcija ir uh, būtisks posms ūdens apgādes atjaunošanā, lai nodrošinātu lauksaimniecības darbību un pārtiks drošību. Un piekrītu tiem, ka mums ir jādomā par demokrātiju, ir jābūt uh, politiskā parlamenta un NVO līmenī sadarbība. Es biju pirms divām nedēļām Irākā, jo bijušais cilvēktiesību ministrs organizēja konferenci no dažādām grupām - šītiem, sunītiem, kurdu sievietēm. Un arī Eiropas institūcijas uh, un Itālijas valdība to finansēja, un arī Eiropas e, institūcijas e, tur palīdzēja, un sieviešu uh, sūdzības tika paustas un kritika par sieviešu situāciju, un tas ir svarīgi. Un šajā jomā mums ir jāsaprot, ka uh, šeit ir runa par Irākas iedzīvotāju vairākumu, un tas jo īpaši attiecas uz Irāku, jo tik daudz uh, vīrieši ir gājuši bojā karos un sadām režīmu laikā. Un pievēršoties sieviešu tiesībām, mēs varam panākt arī tiesiskumu uzlabošanos uh, um, Irākā. Uh, minoritātes, kristieši un citas minoritātes tiešām ir terorismu upuri bijuši, un tāpēc arī kristiešu minoritāte saskārusies ar šādu mērtiecīgu attieksmi. Bet uh, nevajag, protams, viņus neproporcionāli uzsvērt, jo visi ir saskārušies ar terorismu. Un ir jānodrošina, ka ir tāds līdzsvarots ietvars. Cietumi ir liela problēma un jo īpaši uh, tie cietumi, kurus pārvalda iekšlietu ministrija. Un uh, tie cietumi, kurus pārvaldīja amerikāņi, uh, ir milzīgs skaits un uh, pilnīgi beztiesiskā stāvoklī. Tur ir uh, jāmaina situācija. Piekrītu tiem, kas minēja nāves sodu, starptautiskā krimināla tiesa ir jāpiemina un ir jārisina jautājums par iekšēji pārvietotajām personēm, jeb iepazemes bēgļiem. Un noslēgumā gribu tikai pateikt, ka mums tiešām ir uh, jāpārvar šie šķēršļi, uh, kas mūsu ceļā ir, lai dotos uz Irāku. Kā Kačenkungs teica, mums ir jādodas uz uh, Erbilu, tur es biju, uh, es braucu ar taksi, bija viena pati sieviete, ziemeļos nav problēmu tā pārvietoties. Uh, mums ir uz turieni jādodas, un uh, ir tiešām smieklīgi, ka Irākas delegācija no Eiropas parlamenta nevar doties uz Kurdistānu. Un uh, tad ir konsulāti Francijai, Anglijai, Vācijai, ir pastāvīgie konsulāti tur, ir no Frankfurts un ar Austrian Airlines uh, uh, reisi uz turieni, un šajā kontekstā uh, gribu uzsvērt, ka mums ir jābūt pārstāvniecībai Bagā Bagdādē, tai vēl nav pašai ēkas, bet tas ir jāpanāk, un mums ir jāicina tiešām veidot labākas, ciešākas attiecības uh, mūsu uh, parlamenta delegācijai ar Irāku un Irākas parlamentu. Paldies! Māro kungs. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāja kungs. Moltissimo i kolēģi par tutte le osservazioni, kas sono state fatte. Gribu pateikties par, eh, pateikties visiem runātājiem un. Es rādījādi varētu vēlreiz eh, paust loģiku, pie kuras es vēlos pieturēties. Runāt par visu, ko es neesmu pieminējis, eh, tas viss ir ļoti mm, vērtīgi, jo tas atbilst tām ambīcijām, kādām ir jāatbilst šai rezolūcijai. Tāpēc es vēlētos, lai mēs sagatavotu rezolūciju, kura ap, analizē pilnībā situāciju un nāk klajā ar skaidriem priekšlikumiem. Es atkārtoju tāpēc, ka Irāka šobrīd piedzīvo īpašu brīdi. Un it īpaši tāpēc, ka ziņojumā par Irāku mēs Attiecībās ar Irāku mēs pirmo reizi noslēdzam tik nozīmīgu nolīgumu ar šo valsti. Ir jāiekļau visi jautājumi, kas ir saistām ar, ar vispārīgo situāciju šajā valstī, jo šis ir nolīgums gan ar ekonomisko, gan ar ļoti lielu politisko vērtību. Un tāpēc es gribētu atgriezties pie vairākiem punktiem, kas, manuprāt, uh, Eh, tika pieminēti. Kopas kundze pasvītroja to, cik eh, svarīgi ir uh, atbrīvot minoritātes no vajāšanām un atgriezt tām cieņu. Es uh, atbalstu, ka nepieciešamā aizsardzība ir uh, spēkā attiecībā uz visiem pilsoņiem, visām etniskām grupām. Kāpēc savā ziņojumā es uzsvēru tieši kristiešus? Tāpēc, ka valstī tika mēģināts eh, nākt klajā ar pilnīgi nepareizu vienādību atentātā pret uh, baziliku, kurā gāja bojām mm, tūkstošiem baznīcas kalpotāju teroristu grupas vienmēr ir mēģinājušas paņemt, eh, sagrāt par ķīlniekiem kristiešus. Piešķirot jēdzienam kristietis, rietumnieka vai proamerikāņu nozīmi, un tās neatbilst patiesībā, jo Irānas kristieši, kas pieder dažādām eh, konfesijām, ir ar dažādi, ir ar lielām atšķirībām, un tā ir liela bagātība, daudzveidība. E, e, lūkšanas notiek gan aramiešu, gan sīriešu, gan arābu valodā. Un nedrīkst e, pieļaut viņu izolāciju no Irākas sabiedrības. Piemēram, E Tad, kad pirms gada notika pirmais uzbrukums, um, pagājušā gada beigās Eģiptē notika uzbrukums uh, Eģiptē pret koptu baznīcu, uh, tika runāts pār teroristisku uzbrukumu ar integristu raksturu, un Eģiptes valdības steidzās to apgāstā, norādot, ka tas ir uzbrukums saistāms ar nozie, organizēto noziedzību, eh, un eh, ar seksuālu pamatu. Mēs redzam, ka uh, saistībā ar musulmaņu brālību, ar citiem eģiptiešiem. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka ir šī problēma jāapzinās. Tāpat arī jānorāda, ka kristieši Irākā, Kirkūkā, Mosulā, viņiem nācās atstāt Eh, savas dzīves vietas, tad tagad viņi var atgriezties. Tāpat arī ir eh, institucionāls faktors, ar ko, ko apspēlē eh, prezidents šobrīd, lai varētu identificēt zonu, kura kļūtu par kristiešu provinci. Es nevaru piekrist, un es domāju, ka mums būtu jānāk klajā ar politisku spriedumu un jāsaprot, kas notiek Irākas sabiedrībā, kādas ir iespējas, kādas ir izdevības un runāt par kristiešiem. Manā izpratnē nav nekāda veida jāsaista ar identitātes ekskibicionismu, bet es gribētu norādīt, ka mums ir jādara viss iespējamais, lai mēs varētu visas kopienas atbalstīt. Jo gan kristieši, gan nekristieši ir visi Irāks pilsoņi. Tālāk vēl kopas kungas, kundas pieminētais ļoti svarīgs. Uh, ir tas veids, kā veidojas atsevišķas ministrijas, eh, tieslietu, iekšlietu ministrijas. Eh, tās ir ministrijas, kas atzīmē demokrātijas kvalitāti. Un mums būtu nepieciešams paust viedokli par notiekošo, to, ko norādīja arī Kačina kungs, norādot ka vēl aizvien pietrūks taisardzības un iekšlietu ministra. Un notiek cīņas par varu, kuru sakarā ir grūti nonākt pie samierināšanās. Tālāk par sieviešu jautājumu runājot. Uzklausīšanas laikā es mēģināju izcelt sieviešu jautājumu, to, ko dara sievietes Irākā un viņa nozīmīgo lomu sabiedrībā un visus šķēršļus, kādi šeit rodas savukārt. Brepuls, uh, eh, kundas ieteikumi par cilvēktiesībām saņem man pilnu atbalstu. Tālāk eh, preses un mēdīju jautājums. Mums ir jāpieprasa neatkarīgi mēdī, kuri var garantēt lielāku civilo līdz, pilsonisko līdzpastāvēšanu šajā valstī. Tā no kungs sacītais, es to ņemšu visu vērā, un es domāju, ka pateicoties jūsu un maniem grozījumiem, mēs varēsim pabeigt eh, šo pabeigt eh, šo darbu. Un vēl jau vairāk ar atbalstu, ar ēnu referentu atbalstu nebūs nekādu šaubu un grūtību eh, pabeigt tematus, kas ir vēl jāskata ziņojumā. Tagad es gribētu uh, atsaukties uz Gomešas kundzes sancīto. Es Esmu mēģinājis vairāk reizes aicināt um, ārlietu komiteju apmeklēt Irāku, jo Mēs apzināmies, ka ir drošības situācija, mēs apzināmies, ka komisijas pārstāvi apmeklē Īrāku, tie, kuri strādāja pie nolīguma parakstīšanas, arī ir apmeklējuši šo valstu. Varbūt mēs varētu atvērt durvis savai delegācijai. Taču regu, regulārā veidā parlamentārieši e, apmeklētu šo valsti, tā skaitā Kurdistānu, es domāju, ka tas būtu mūsu labais veistījums Irānas atjaunotnē. Tāpat arī Eiropas Savienības preses darbinieki pirms aptuveni nedēļas ārpus zaļās zonas Bagdādē organizēja semināru neatkarīgajiem mēdījiem. Un ja mūsu valstu žurnālistiem tas izdevās, es neredzies eh, nekādu iemeslu, kāpēc tāda institūcija kā mūsējā tas neizdotos. Tālāk par datumiem runājot. Es nosaucu 16. februāri. Kāpēc? Tāpēc, ka Šodien padome vēl oficiālā veidā nav paziņojusi, ka tā ir grūtības parafēt nolīgumu. Līdz ko mums būs oficiāls paziņojums no padomas puses, es domāju, ka nekādu grūtību nebūs pārcelt grozījumu iestiekšanas termiņu. Paldies! Paldies! Nākamais darba kārtības punkts Prēdas eh, kunga priekšlikums rezolūcija par Īslandi. Prēdas kungs lūdzu priekšsēdētājiem. Es runāšu ļoti īsi. Pirms septiņiem mēnešiem mēs plenārsēdē pieņēmām rezolūciju par Īslandes uh, Eh, iestāja Eiropas Savienībā. Tas bija divas nedēļas pēc padomas ieteikuma sarunu sākšanai. Un kas tad notika kopš tā laika? Pirmkārt, mūsu institūciju līmeņa oktobrī tika izveidot jauktā parlamentārā uh, komisija. Novembrī Skrīninga process 33 sarunu nodaļām ir atvērts. Līdz šo, šodienai mums ir 15 nodaļas eh, ar pabeigtu skrīningu, un martā iespējams tiks publicēts pirmais ziņojums par skrīningu, kas varētu dot iespēju. Mēs jau arī to apspriedām ar Fīles kungu komisāru ka tas varētu dot iespēju Ungārijas prezidentūras laikā atvērt pirmo sarunu eh, nodaļu. Un runājot par galveno tēmatu, šeit man ir trīs piezīmes par politiskiem kritērijiem. Mēs esam varējuši vērot uh, tiesu eh, varas neatkarības konsolidēšanos. Otrakārt, ekonomiskie kritēriji. Ļoti svarīgs punkts. Mēs strādājām debašu laikā par iepriekšējo tēmatu, un e, tas e, ir jautājums par attiecībām ar Nīderlandi un Lielbritāniju ļoti sarežģītā aizseiva e, jautājuma sakarā. Diemžēl š... laimīgā kārtā šīs strīds tiek atrisināts. Tālāk par ekonomiskiem kritērijiem. Deficīts trūkumi finanšu sektorā ir atrisināti, ir ievērojams eh, progress panākts finanšu uzraudzībā un regulējumā. Un treškārt, trešais punkts par ekonomiskiem kritērijiem. Arī labā vēsts ir tāds, ka Islands ekonomika ir izkļūst no recesijas. Tā ir laba vēsts. Un Trešā nodaļa, ko es gribētu uh, skatīt, ir sabiedriskā doma. Nesenās aptaujas parāda to, ka ir aptuveni 65% uh, islandiešu, kas atbalsta sarunu turpināšanu iestājai Eiropas Savienībā. Pirmā piezīme tā bija. Otrā piezīme Islandes parlaments, mūsu kolēģi Reikjavīkā, gatavojas uzsākt plašu informācijas kampaņu, kas ir vairāk nekā nepieciešama, lai Īslandes pilsoņi varētu veikt pārdomātu, izsvērtu izvēli par pievienošanos Eiropas Savienībai. Protams, ar lielu interesi es gaidīšu savu kolēģu viedokļus un devumus, lai varētu uzlabot ziņojumu. Un arī gribu norādīt, ka 16. februārs ir termiņš grozījumu iesniegšanai. Paldies! Paldies, referent kungs! Runātāji par šo tēmu nav pieteikušies, un mēs varam pāriet pie E, pie nākamā. Jā, Prēdskungs jau sacīja, 16. februāris ir grozījumu termiņš, un Maķedonija tas bija 15. 15. E, Maķedonijas, 16. Islandēji. Un mēs uzņemam Kot Divuāras delegāciju, kas pārstāvi ievēlēto uh, Kodivāras eh, prezidentu. Šī viedokļa apmaiņa tiek organizēta kopīgi ar DV komiteju un saistībā ar eh, paritāro parlamentāro asambleju AKK Eiropas Savienība. Mēs eh, uzņemam Džedžē Madīkungu, kurš ir ģenerāla sekretārs Kodivāras Demokrātiskajā partijā. Ils sont pas là-bas.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

Bien, Monsieur Madi, le secrétaire général du Parti démocratique. E, Kodivārs Demokrātiskās partijas ģenerālsekretārs ir tikko ieradies, jums tiek dots vārds. Godātie deputāti! Godātie deputāti Eiropas parlamentā, dāmas un kungi! Es gribētu Alessandra Manotāra prezidentu un viņu valdības vārdā un Kodivāras uh, republikas vārdā pateikties jums par visu, ko jūs esat darījuši kopš uh, Kodivāras krīzes sākuma 2002. Uh, gadā. Kodivāra ir uh, saņēmusi atbalstu no Eiropas Savienības visās jomās. Galvenokārt aprīkojumu jomā un esam saņēmuši arī palīdzību, organizējot izēju no krīzes un saņēmam arī finansējumu. Jūs esat bijuši arī klāt, um, tad, kad notika vēlēšanas, um, un uh, jums bija novēlotāja delegācija, kas Kotivārā uz vietas novēroja, kā notika vēlēšanas. Es gribētu jo īpaši pateikties AKK un Eiropas Savienības paritārās parlamentārās asamblējas delegācijai, kura 3. decembrī reaģēja uz to, kas notiek Kodivorā. Būtībā krīze, kuru Kodivora piedzīvoja un kas ilgst jau gandrīz desmit gadus, tā ir arī uzticības krīze, kas uh, 2005. gadā ar uh, otro pretorijas tikšanos pēc uh, kandidāta uh, prasības uh, uh, gribēja novērst šo uzticības trūkumu un uh, uh ir jāiet no šīs krīzes, uh, veidojot demokrātisku procesu ANO paspārnē. Uh, Lorāns Babo, tagad eh, valdošais prezidents, eh, tomēr toreiz valdošais prezidents izvēlējās eh, starptautiskās sabiedrības arbitrāžas risinājumu ievied, izveidojot certifikācijas komisiju. Un tad arī sāka, sākās šie te pirmie soļi pa demokrātijas ceļu, balstoties uz starptautiskās sabiedrības atbalstu. Uh, Un sākumā vajadzēja sastādīt uh, vēlēt uh, balsotāju sārakstu, daudzi uh, nebija, daudziem nebija dokumentu, un apvienoto nāciju ģenerāla sekretārs certificēja šo procesu. Tas bija pirmais certifikācijas etaps. Otrais etaps, tad, kad tika sastādīts šis balsotājs sāraksts, tur arī bija vajadzīga certifikācija no starptautiskās sabiedrības, un tas apstiprināja šo vēlēšanu sarakstu, uh, kur bija iekļauti um, vēl, um, kandidāti. Un šajā kontekstā notika pirmais prezidenta vēlēšanu rauns, un uh, tajā uh, tika ievēlēts Rolands Bogo un Alasandra Manotara, un pēc tam bija otrā vēlēšana kāra starp šiem diviem kandidātiem. Uh, tiek dažkārt teikts, ka otrās kārtas rezultāti tika uh, pasludināt, ka ne tie nenotika termiņos, bet pirmajā kārtā tas, kas tika prasīts eh, neatkarīgajai uh, vēlēšanu nu, komisijai, bija tas, ka tiek nosūtīti um, visi vēlēšana dokumenti trīs dienas pēc vēlēšana beigām un ka netiek proklamēta vēlēšana rezultāti. Šie uh, rezultāti. Quatre colis sont constitués qui sont destinés respectivement à la Commission. Un eh, šie rezultāti tika uzrādīti neatkarīgai vēlēšana komisijai, apvienoto nāciju ģenerālsekretāru pārstāvjiem un konstitucionālajai padomēji. Un šī dokumenta nodošana notika 72 stundu laikā. Runājot par eh, provizorajiem rezultātiem un to paziņošanu, Tur nav nepieciešams 72 stundu jēdziens. Turklāt pirmās kārtas laikā provizorija rezultātu paziņošana notika 4. dienā pulksten 2 no rīta, un tas neradīja nekādas grūtības. Un šī eh, patvarīga rīcība eh, notika eh, no vidutāju komitejas puses eh, krietni vēlāk. Tādējādi bija otra, notika otrā tūre, kad eh, otrā vēlēšana kārta, kad eh, vairāk nekā 54% nobalsoja pār pašreizējo Kodivāras prezidentu. Trešajā dienā pēc uh, urnu atvēršanas uh, pilnīgā nedrošībā, kad uh, no neatkarīgās vēlēšana komitejas pārstāvju rokām tika rauti dokumenti, kas bija, kurus viņš turēja, lai nolasītu rezultātus. Tas notika pilnīgā, eh, eh, pilnīgā nedrošības eh, situācijā, tāpēc golf viesnīcā tika pēc tam šie rezultāti paziņoti. Un ņemot vērā vēlēšanu likuma 64. pantu, kad, ja vēlēšanu komisijas paziņotie rezultāti tiek apstrīdēti no konstitucionālās padomas puses, E, konstitucionālā padoma anulē apšaubāmās vēlēšanas un pieprasa vēlēšanu komisijai 45 dienu laikā organizēt vēlēšanas no jauna. Konstitucionālā padome nav ne ar tiesībām, ne ar pilnvarām anulēt daļu no vēlēšanām un paziņot vēlēšanu rezultātus balstoties uz daļējām vēlēšanām. À ah euh, presque militaire. Tas, Tas bija saistāms ar turpat vai militāro valsts apvērsumu, kuru gribēja organizēt prezidents Lorāns Bagbo. Un Kodivāras ievēlētais prezidents ir Alasans Matarā, un mēs vēlamies pateikties visai starptautiskajai sabiedrībai, Āfrikas Savienībai, Eiropas Savienībai, apvienotiem nācijām kuras ar savu novērotāju starpniecību, ar aperotorāciju pārstāvju, eh, eh, palīdzību ir palīdzējuši atzīt, ievēlēt un atzīt Alasan Batarā kā Kot Divāras prezidentu. Bet mums ir atkal jānorāda, ka mēs saskaramies ar vardarbības izpausmēm. Iepriekšējais eh, prezidents Bagbaus izmantoja militāru spēku pret ievēl, jaunievēloto prezidentu. Un mēs saskārāmies ar vardarbības gadījumiem 370 vairāk nekā 370 nāvis gadījumi ir reģistrēti un katru dienu atklājas aizvien jauni vardarbības upurī. Kamēr Mbagbo gribēja turēties pie varas ar spēka palīdzību. Abidžānas pilsētā no desmit kopienām divas uh, ir pakļautas uh, komandanta stundai Un tad, kad tika pieprasīta šīs komandanta stundas atcelšana, viņi tika pakļauta represijām, aizdedzināti policijas komisariāti, eh, desmit ir bojā gājušie. Neraugoties uz Āfrikas Savienības un starptautiskās sabiedrības pūliņiem, kuri nosīt, nosūt savus ekspertus, misija beidzās vakardien. Mēs esam pārliecināti, ka prezidents Bagbo ne respektē demokrātisko ceļu, un viņam ir savas sakāves gadījumā jāatkāpjas. Pieaugot bojā gājušo skaitām katru dienu, mēs gribam aicināt, starp, aicināt starptautisko kopienu īstenot savas humanitārās iejaukšanās tiesības prezidents eh, Alasans Matera uzskata, ka ir jāatrod risinājums, taču ir jāskatās realitātei acīs, un mēs uzskatām, ka vienīgais punkts, kur var notikt sarunas, ir tas, ka mēs pieprasām, lai bez jebkādiem nosacījumiem Eh, Loranam Bagbo ir jāatzīst jaunievēlotā, jaunievēlētā prezidenta uzvara. Pārējais var tikt diskutēts, apspriests. Ir jāatgādina, ka iepriekšējā CPC sanāksmē Vagadugu tika panākta vienošanās starp galvenajiem kandidātiem ka neatkarīgi no vēlēšanu uzvarētāja, Kodivārs interesēs, samierināšanās interesēs, tiks sagatavota e, valdība, kas ņems vērā visu ieinteresēto pušu intereses, lai dotu iespēju veicināt mieru, veicināt valsts attīstību un koheziju. Taču ir skaidrs, ka Kodivāra nevar tikt sadalīta divās daļās, ka tā nevar būt ar diviem prezidentiem, un e, eh, e, eh, Kodivārs eh, tauta ir sev prezidentu ievēlējusi, vēlēšana rezultāts ir jāatzīst, un mūsuprāt, starptautiskā kopiena, kas ir sakojusi notikumiem kopš paša sākuma, palīdzēs nodrošināt to, lai jaunievēlētā prezidenta uzvara ir atzīta un viņš varētu sēsties savā amata krēslā. Dāmas un kungi, mēs Kodivārā rēķināmies ar starptautiskās kopienas atbalstu. Mēs ceram, ka ņemot vērā to, ka iepriekšējais pretends Bagbo visiem spēkiem grib turēties pie varas, mēs gribam izvairīties no otras Ruandas atkārtošanas. Mēs nākam klājā ar aicinājumu Eiropas Savienībai, kas ir viena no demokrātijas atsaucēm pasaulē, lai Kot divvāras piemērs nebūtu kā eļas plankuma piemērs, lai tas nebūtu slikts piemērs Āfrikā, jo ik Eh, jo Āfrikā 2011. gadā notiks vairākas vēlēšanas, un ja ik viens caurkritušais prezidents eh, ar nagiem un zobiem turēsies pie varas, tad ar, ar dievu demokrātiju. Mums ir jāatbalsta Alastanis Vanvatarā eh, savā amatā mums ir jā, jāpanāk viņa atzīšana un lai starptautiskā sabiedrība dotu iespēju Kodivārai sniegt savu devumu demokrātijas veidošanā. Un tagad, gaidot jūsu jautājumus, paldies par iespēju izteikties šajā eh, šajā parlamentārajā komitejā Alessandra Matavara vārdā. Paldies, ģenerālsekretāra kungs, un sveicu jūs šeit, visai delegācijai sveiciens. Tagad vārds Stasnīkungam, kas ir vicepriekšsādātājs Eiropas parlamenta eh, delegācijā AKK un ES eh, parlamentārajā komitejā. Paldies, priekšsādātāji kungs. Es eh, runāšu angliski, tas būs man vienkāršāk. As a co-president. Kā līdzpriekšsēdētājs AKK ES eh, kopīgai parlamentārajai asamblī Lūija Mišels nemžēl nevarēja pie, apmeklēt šo svarīgo noteikumu, no, pasākumu Es gribu sveikt Kodivāras pārstāvi, kā e, šīs asamblējas pārstāvim. Mēs ļoti uzmanīgi sekojam situācijas attīstībai Kodivārai, e, gan tad, kad notika politiskās vēlēšanas pagājušā gada, gadā, gan pēc tam. Es gribu uzsvērt, ka asamblēja bija viena no pirmajām parlamentārajām struktūrām, kas norēģēja uz vēlēšanu situāciju valstī. 4. decembrī Kinšesā e, asamblēja pieņēma deklarāciju par e, rezultātu paziņošanu pēc prezidenta vēlēšana otrās kārtas Kodivorā. Kārt Šajā deklarācijā asamblēja nosūtīja šos te sadursmes, kas izcēlās dažās valsts daļās pēc tad, tam, kad tika pasludināti provizoriskie rezultāti. Mēs nosūda, nosūdījām arī konstitucionālās padomes eh, lēmumu eh, nepieņemt šos eh, rezultātus. Kā deklarācijā pasvietrots, šie tie rezultāti, rezultātus padomi nepieņem, uh, jo, bet tas ir pretru, pretrunā tam, ko ir nobalsojuši cilvēki Kodivārā. Un es gribu uzsvērt, ka mūsu asamblējai, kā demokrātiskai struktūrai, svarīgākais ir uh, Kodivārs cilvēku griba. Šīs te uh, vēlēšanas, kuras atliktas bija sešas reizes, uh, ļoti augstu novērtē Kodovāras tauta. E, Vataras kungs ir, protams, acīmredzamā tautas izvēle. Mēs arī ap, aptveram bīstamību, ko rada esošā situācija politiskajam un sociālajam līdzsvaram, kas ir tik sarežģīts Kodovāram un stabilitātei apakš šajā subreģionā kopumā. Tādēļ mēs ceram, ka panelis, kas janvāra beigās e, izveidots e, Āfrikas Savienības e, miera padomē, ka tā spēs, ka šis panāls spēs atrisināt šo problēmu. Paldies. Merci. Paldies. Tagad došu vārdu Redas kungam, kas ir uh, kas vadīja novērošanas misiju vēlēšanās Kodivarā. Eh, Paldies, priekšsādātāja kungs. Es gribēju pievērsties vēlēšanu jautājums jau pirms divām nedēļām. Mēs par to diskutējām, ja nemaldos. Toreiz arī šis jautājums bija mūsu darba kārtībā, un mēs apspriedām vēlēšana novērošana komisijas eh, misijas ziņojumu un gribētu uzsvērt vairākus punktus. Pirmo jau minēja Džedžemadī kungs, eh, Eh, gandrīz vai eh, pilsoņu kara situācija eh, tagad valda Kodivorā ar simtiem bojāgājušo, pastāv risks, ka tātad pastāv dzīvības briesmas cilvēkiem, un cilvēki dzīvo ļoti sarežģītā situācijā, draudu atmosfērā un uh, bija Eh, tiešām eh, tāda ļoti nedroša situācija, kas rada bažas. Un es domāju, ka mēs tiešām nesam tālu no um, pilsoņu kara tādā ļoti skarbā šī vārda izpratnē. Un neeksistē tāda normāla dzīves situācija šai valstī. Otrs punkts, ko gribētu uzsvērt, uh, ir. Uh, tas, kā rīkojas Gbagbo, bijušais prezidents, viņš pēc uh, otrās vēlēšana kārtas neatkāps ne par centimetru, viņš pieturs pie savas pozīcijas un uh, ko uh, mēs gaidām, ko mēs ceram. Mēs ceram, ka varētu notikt sarunas un tādējādi varētu panākt viņa viedokļa maiņu. Uh, Es ceru, ka tas drīz notiks, bet es esmu ļoti skeptiski noskaņots par šo uh, sarunu uh, iespēju, ka ar tām varētu uh, kaut ko panākt un mainīt uh, Gbagbo rīcību un nostāju. Un paradoks ir tas, ka šo sarunu uh, un starpniecības uh, izgāšanās tikai stiprina Gbagbo, jo cilvēkiem ir sajūta, ka ja viņš pretojas, tad. Uh, viņš varēs pretoties vienmēr, un to cilvēku arī tā secina, jo uh, mēs redzam, ka uh, visas šīs sarunas uh, izgāzas, uh, tā varētu teikt, un tas ir pilnīgi acīm redzams. Trešais punkts, ko gribēju uzsvērt, skar Āfrikas valstu pozīcijas. Uh, Un ja Eiropā šeit ir ļoti ātra reakcija bijusi un tiek pausta solidaritāte eh, Kodivārai, tad uh, Āfrikā, kaut gan pirms tam bija konsens, tagad tas vairs nepastāv. Un uh, eh, CDO komisijas priekšsēdētājs skaidri teica, ka konflikts, kas tagad uh, skar. Uh, Āfrikas valstis ir, eh, tātad tā ir Dienvidā Āfrika, Dienvidā Āfrika uzspiež šeit savu viedokli šim reģionam, eh, Rietumā Āfrikai, un eh, Dienvidā Āfrika, kas tagad spēlē tādu lomu, kas ir pretrunā ar citu valstu pozīcijām. Uh, Tātad Āfrikas līmenī šobrīd uh, ir uh, virkne valstu vadītāju, kas uh, vadīs jaunas sarunas. Un jautājums Čečemadī kungam, vai jūs domājat, ka Eh, militāra iejaukšanās eh, kļūs neizbēgama, ja šie te jaunie centieni eh, samierināt puses izgāzīsies. Vai jūs domājat, ka vajadzētu vienkārši turpināt un atkārtot šīs te starpniecības darbības, turpināt to visu gadu? Es nezinu, kāds ir jūsu viedoklis par to. Uh, ja Vai kāds vēl grib izteikties? Ģenerālsekretāra kungs, lūdzu. Merci, monsieur le président. Priekšsēdētāji, paldies. Gribētu pateikties Prētis kungu par sagatavoto to objektīvo ziņojumu un veikt um, realistisku kopsavilkumu attiecībā uz situāciju. Diemžēl man ir jāatbalsta viņa pesimisms par augsta līmeņa misijas rezultātiem, kur piecu um, valstu vadītāji noturēs Āfrikā drīzumā. Mēs pārāk daudz negaidām no šī pasākuma. Uh, un tāpat laikā jāapzinās, ka šodien Abidžānas ielās Lorāna Bagbo nometnē jau organizē pasākumus, manifestācijas. Mēs līdz ar to daudz nesagaidām no šī pasākuma. Vai ir jāturpina nenoteiktā veidā sarunas? Ja nebūtu cilvēku nāvis, ja nebūtu cilvēktiesību pārkāpumu, ik viena diena Kodivārā šī e, perspektīva varētu tikt ņemta vērā, bet situācija ir tāda, ka e, prezidents Bagbo, kurš ar spēka palīdzību grib palikt pie varas, jo, es domāju, jūs zināt, viņam. E, Viņ, pret viņu tika vērsts 2002. gada septembra apvērsums. Šodien Viņš eh, apgalvo, ka ja Vatara un tie, kas eh, viņu atbalstījuši, viņi eh, izgāzās ar savu valsts apvērsumu, tad viņš tagad veidos savu apvērsumu balstoties uz aktīvo armiju, uz līdzekļiem, kas ir viņa rīcībā, aplaupot Āfrikas valstu bankas pieprasot izmaksāt eh, bankām viņam naudas summas. Un, ja mēs vēlamies rast risinājumu, eh, eh, novēršot militāro intervenciju. Tad uz šiem abiem pilāriem balstās Bagbo bet viņam ir jāsaprot, ka viņam ir jāatgriežas pie veselā saprāta. Tāpēc pirmkārt es gribu pateikties par visiem pasākumiem, kas ir veikti finanšu plānā, jo tad, kad viņam vairāk nebūs naudas samaksāt algotņiem, kauģiniekiem, e, karavīriem, kuri aizstāv šo netaisnīgo lietu, viņš mainīs viedokli. Tālāk ir armijas attieksmi, kas ir otrais pilārs, uz kuru viņš mēģina, ar kuras palīdzību viņš mēģina īstenot vārdarbību pret iedzīvotājiem. Armiju kuras galvenās trīs sastāvdaļas, pat minoritāras, īsteno vārdarbību pret iedzīvotājiem. Un kā jūs sacījāt, eh, jo vairāk laiks rit, jo vairāk viņš eh, atrod iespējas aprīkot armiju. Un es domāju, ka jūs šeit esat eh, daudz labākā situācijā, lai zinātu, kāda daudz eh, labāk eh, varat spriest, kāda ir situācija ar embargo, kas uzlikt ieroču tirdzniecības ziņā kaut divārai. Tāpat arī jums ir jāsaprot, ka citas balsis atskan Dienvidāfrikā. Un ka š, tas, da, eh, tas dažkārt izskan kā apbedīšanas dziedājumi. Uh, Un jāapzinās, e, ka vardarbība šajā valstī ir apdraudoša. Tas ir jānorāda. Militārā intervence šķiet e, situācija, kurā Bagbo ar kuru Bagbo pats ir rēķinājies, visā valstī notiek rekrutēšana, kurā eh, jaunieši eh, tiek iesaukti armijā, apmācīti eh, Viņiem ap, tiek apmācīti nedēļas garumā, saņem Kalašņikovs un gat, viņi ir gatavi nogalināt. Tāpēc es domāju, ka var būt nepieciešama humāna iejaukšanās, lai nepieļautu to drāmu, ko piedzīvo civili iedzīvotāji, kuriem um, ir neapbruņoti, uz eh, kuru katrā manifestācijā tiek šauts ar īstām lodēm. Uh, Ja mēs varētu no tā izvairīties, tad mēs sacītu, nav nepieciešama militārā intervence, bet tā šķiet nenovēršama. Lūk, tāda ir mūsu vēlme. Paldies, es dodu vārdu Bērmāra kungam, kurš ir attīstības komitejas loceklis noslēguma vārdiem. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Kas ir dīvaini, ir tas, ka Francijā Uh, cilvēks, kas ir bijis prezidents, uh, tāds paliek vienmēr. Tātad viņu uzrunā kā prezidentu līdz pat uh, beigām. Es domāju, ka Lorāns Bagbo Uh, viņam vajadzētu labāk saprast, ka viņš ir bijis prezidents, un tas ir godājums amats, bet tas ir beidzies, ka viņš vairs nav prezidents. To viņam vajadzētu saprast, un es domāju, ka Eiropas Savienība pareizi darīja, ieviešot šos te finanšu un vīzu ierobežojumu režīmu, un, kā jūs teicāt, tiešām ir uh, jācīnās pret uh, Bagbo centieniem bruņoties un turpināt šantažēt uh, cilvēkus ar uh, pilsoņu karu, un jau tāpat ir grūti uh, saglabāt valsts vienotību, tā kā tas tagad ir šajā situācijā, un bruņošanās neko labu nedos. Un neko nemainīs, uh, kā jau tika teikts, ka Bagbo kungs joprojām saka, ka viņš ir prezidents, bet viņu neatzīst pat uh, Pat ziemeļos arī atzīst divas valsts, um, bet viņi neatzīst. Un es nedomāju, ka uh, šīs vēlēšanas ir izgāzušās, uh, tiek atzīta uh, vēlētāja paustā griba. Sākumā Āfrikas Savienība ļoti labi un ļoti spēcīgi reaģēja, kā Rietumāfrikas Savienība arī uh, Šobrīd šķiet, ka šī spēcīgā pozīcija vājinās, un tas tiešām ir žēl, manuprāt. Uh, un tas tiešām ir žēl, jo ir strateģiskas intereses Āfrikai stiprināt Āfrikas Savienību, balstoties uz Āfrikas iedzīvotāju grību, uh, veidot demokrātiju un to attīstīt. Uh, Un eh, arī Eiropas Savienības strateģiskās interesēs ir tas, lai Āfrika attīstās šajā virzienā. Mēs eh, neatzīstam diktatūrus, um, ehm, mēs esam atzinuši tomēr diktators tur, kur tas ir mūsu interesēs. Tunisijā, Ēģiptē mēs desmitiem gadu to esam darījuši, bet mēs to negribam darīt attiecībā uz Kodivāru. Es domāju, ka Eiropas Savienībai ir jāpastiprina spiediens uz tādām valstīm kā Angolu, kas spēlē savu spēli, un mums vajadzētu ļoti stipri veidot kontaktus ar Āfrikas Savienību, lai tā uh, turpinātu šo te savu rīcību, uh, tā rīkojās uh, meklējot kompromisu Kenijā arī. Un šoreiz mums vajadzētu teikt, nē, mē, mums ir jāatzīst demokrātiskā griba. Uh, Bet, diemžēl, eh, mēs to nedaram. Eiropas Savienībai vajadzētu spēlēt šeit zināmu lomu, bet tomēr vajadzētu ļaut Āfrikas Savienībai būt eh, galvenajai šeit un izdarīt politisko, di diplomātisko spiedienu, kas ir nepieciešams. Bet mums ir jābūt eh, ļoti aktīviem, lai nemazinātu šo Eiropas spiedienu. Ir būtiska atšķirība starp būšanu pirmajās rindās un uh, būt pārāk aktīviem, uh, īstenojot tādu kā neokolonālismu. Mums ir jāļauj Āfrikas Savienībai spēlēt uh, to būtisko lomu. Paldies, ka ieradāties šeit. Es ceru, ka tas jums palīdzēs jūsu demokrātijas procesos Kodivārā. Paldies! Ģenerālsekretāra kungs, pirms slēgt sēdi, es gribēju jums uzdot vienu jautājumu. Protams, mēs redzam, ka prezidents Vatāra un premjers Soro un uh, Vatara uh, prezidenta iestādes strādā ļoti sarežģītos apstākļos. Viņi ir šajā golfa viesnīcā tā kā iebloķēti. Un uh, vai varbūt jums Sokro varētu būt politiskā galvaspilsēta un tur varētu uh, Uh, strādāt uh, labākos apkā, apstākļos nekā Abidžanā šobrīd. Paldies, priekšsēdētāji! Veidot valdību Jamsukru ir viens no punktiem, kas ietilpst eh, šajā prezidenta kampaņā, kur norādīts, ja viņš tiek ievēlēts, viņš mīt, par mītnes pilsētu izvēlētos Jamsukru un eh, uz turien arī tiktu pārcelta pati galvaspilsēta. Bet šobrīd apstākļu tādu nav, tāpēc, ka šajos um, apstākļos pārcelties uz Jamsukru nozīmē uh, sadalīt valsti. Un ja mēs atzīstam eh, Alasana Vatara demokrātisko ievēlēšanu prezidentam, tā tad viņa pirmais pienākums ir nodrošināt valsts vienotību, lai Kodivāra paliktu viena un nedalāma. Tāpēc, mūsuprāt, tas nebūtu risinājums, tā būtu kļūda sadalīt Kodivāru eh, eh, uz desmit gadiem, un mēs eh, domājam, ka viss gan iekšējā, gan ārējā ziņā ir jāpiemēro, lai Bagbo saprastu, kā to norādīja jūs kolēģis no kreisajiem, ka viņš ir bijis prezidents, ka viņš ir bijušais prezidents, pat jauniešu asociācijās eh, bija priekšsēdētāji uzrunā par priekšsē, bijušo priekšsēdētāju, sauc par priekšsēdētāju. Taču mēs nevaram pieņemt, ka Kot Divuārā tiek sadalīta. Mums ir jārīkojas, lai Alasans Vatara un miers e, un apvienošanās šajā valstī gan ziemeļos, gan dienvidos, gan visi iedzīvotāji varētu apvienoties, lai veidotu, būvētu Kot Divuāru, kurai ir iespēja savā reģionā būt par um, piemēru. Un vēlos atgādināt, ka tad, kad mēs kopš krīzes uh, sākuma šeit bijām, Kodivāras eh, krīze tika iekļauts septītajā nodaļā apvienotās, apvienoto nāciju. Uh, dalījumā, kas eh, krīze, kas apdraud eh, mieru reģionā. Jo eh, šeit nav runa par tieksmi pēc varas, bet šeit ir runa par Kotdivāras veidu celtniecību Āfrikā, Rietumāfrikā, kas ir nozīmīga attīstībai harmonizācijai, demokrātijai un mums mācīties demokrātiju un respektēt tās eh, notiekumus. Paldies, ģenerālsekretārs, paldies visiem delegācijas eh, locekļiem, kuri ieradās pie mums, un sēdi mēs tagad beidzam. Jā, jā, jā, jā.